Uh, so good afternoon, everybody. I think. Um... Labdien visiem! Sāksim darbu. Mūsu pēcpusdienas sanāksmes daļā vēlos sveikt klātesošos deputātus. Tāpat arī viss, kas seko mūsu komitejas sanāksmē internetā. Dr. Štraiber, viss mūsu sanāksmes tiek pārādīts arī internetā, tā kā mums klausītāji daudz vairāk nekā šeit redzams. Mums ir paredzēts arī balsojums šo pēcpusdienu par vairākiem jautājumiem, tāpat arī viens um, normatīvais priekšlikums. Bet man ir liels prieks sveikt šeit uh, dr. Edmunds Štraiber, kuram ir bijusi izcila politiska uh, karjera. Viņš ir bijušais Bavārijas premjerministrs lieliski paveic savu darbu. Un kopš 2007. gada viņš ir priekšsēdētājs augstlīmeņa darba grupai administratīvos logi jautājumos. Kā viņam noteikti ir zināms, šajā komitejā mēs ļoti rūpīgi sekojam tam, kā norit darbs mūsu atbildības jomā. Mēs esam viena no vadošajām komitejā, kas izvērtēs ietekmes novērtējumus komisijas priekšlikumiem. Kres kļuva par priekšsēdētāju šajā komitejā 2009. gadā, un mēs tikāmies ar politiskiem koordinatoriem un vienojāmies, ka komisiju mēs aicināsim nākot klājā ar kādu priekšlikumu, nākt šeit un prezentēt to. Šonadēļ uh, mums tieši paredzēts ir šāds jautājums par transporta līdzekļu pārvietošanas vienkāršošanu. Un mums arī bija kopīga platforma Londonā. Mēs vēlamies uzlabot pirms likumdošanas pārbaudas tiesības, iniciatīvas, pilnvaras, veidojošos priešlikumus, konsultējoties par priešlikumiem pirms komisija nāk klajā ar galvu stratēģiju. Tas, manuprāt, uzlabos arī pašu priekšlikumu kvalitāti. Un nesenā direktīva par publisko iepirkumu ir labs piemērs tam, ka mēs ar kolektīvu darbu panācām labu rezultātu. Pirmais lasījums aizņēma vairāk laika, lai mēs paspētu rūpīgi to visu izstrādāt. Bet es domāju, ka jūs interesē šis apsvērums. Man ir prieks, ka jūs varējāt ierasties un runāt. Es domāju, ka mums būs arī pietiekams laiks, deputāti varētu uzdot jautājumus. Lūdzu, vārds jums. Ja, sehr geehrter lieber Herr Vorsitzender, lieber Priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi deputāti. Man ir liels prieks atkal, jo um, tas man jāsaka, jo esmu bijis pirms četriem gadiem jūsu komitejā, tātad atkal runāt par administratīvās logiem ja birokrātijas mazināšanu. Pēc divu gadu konsultēšanās, kas sākotnēji bija paredzēta Brozo komisijai, sanāca septiņi beidzot beigās par šo jautājumu. Tas tika pagarināts atkal un atkal. Temats ir neizsmeļams. Un visdrīzāk šī nav pēdējā reize, kad esmu jūsu svarīgajā komitejā. Bet, protams, no šī temata mēs tik viegli vaļā netiksim. Vēlos uzreiz arī skaidri pateikt, kāpēc kaut ko tādu vispār dara Man tas prasa aptuveni divas dienas nedēļā, lai varētu sekot visiem notikumiem, izdarīt visu nepieciešamo. Un es to vienmēr saku un arī atkārtoju, es domāju, ka daudz tam piekritīs, ka svarīgākais aspekts birokrātijas mazināšanai ir tieši politiskais aspekts. Birokrātija ir pieaugusi šodien paskaroties, ko priekšsarētājs saka par to, varu secināt, ka brīnišķīgi komisāri, kas tagad dodas Eiropas parlamentu, liek lielu uzsvaru uz birokrātijas mazināšanu. Pa, pa, palasīju Banjē sacīto Dublinā, kad tika izvirzīta Eiropa tautas partijas galvenais kandidāts. Varbūt daži ir pārsteigti, bet man patīkami dzirdēt, cik lielu nozīmi Banjē piešķīra birokrātijas mazināšanai. Parlamenta priekšsarētājs Šulcs uh, tur vispār nav ko runāt. Viņš saka, ka mums ir jāapgāž Eiropa kājām gaisā. Nav jārisina mazās lietas, esam kļūdījušies un ko tik nevēl Olīs Reins, kurš arī vēlas uz parlamentu. Un uh, Uh, birokrātijas mazināšana bija vienmēr viņa uh, jājam dzirdziņš, un viņš vēlas parlamentā vēl vairāk ko sasniegt. Vācijas komisārs Gunters Ottingers, uh, protams, ar tādiem pašiem nolūkiem. Teikšu pavisam skaidri. Šis pārmetums par birokrātiju. Eiropas Savienības pieņemšanu cilvēku prātos ļoti noslogo. Esmu liels partijas priekšsarētājs Vācijā, un kā goda priekšsarētājs esmu joprojām iesaistīts politiskajā eh, virtuvē savā valstī. Pēc nepilniem diviem mēnešiem ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, un salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, Pir, pirmo reizi 1979. gadā parlaments tika ievēlēts, un pret Eiropas eh, pārtījām vienmēr bija tāds salīdzinoši neliels atbalsts, bet šoreiz šīm partijām tiek plānots diezgan plašs atbalsts. Francijā, es pat detalizēti neminēšu, apvienotā karalistē, Nīderlandē, Skandināvijas valstīs. Paskaroties masu pasākums, eh, kas notiek Krilo Itālijā, tad kas tik tur viss netiek teikts pret Eiropu? Un Eiropas parlaments ar 20-25% partiju, kas absolūti noliedz tās pamatos Eiropas integrāciju tad e, Briseles iestādes nonāks pilnīgi jaunu izaicinājumu priekšā, un tieši tādēļ ir tik svarīgi ar birokrātijas mazināšanu sniegt konstruktīvu ieguldījumu, lai Eiropas Savienība tiktu labāk akceptēta. Runājot par eiro no Briseles, atzim pieaugušais regulējums spiediens, ir viens no iemesliem šādai negatīvai uztverēji. Jo savādāk tas nebūtu arī visu komisāru runu centrā. Un esmu patīkami pārsteigts par to, kuri cilvēki runā par šiem jautājumiem. Ceru, ka tam sekos arī darbi. Jums noteikti zinām jaunākie Eirobarometra dati. Lielākajā dalību valstī Vācijā 40% no respondentiem uz atvērtu jautājumu par to, ko jūs saistāt ar Eiropas Savienību, tad 40% atbild birokrātija. Birokrātijas monsters un tam līdzīgi apzīmējumi. Nīderlandai, Austrijā, Lielbritānijā un Skandināvijā uh, Atbildes bija līdzīgā bieži vidēji Eiropas Savienībā. Gan arī katrs ceturtais apjautātais uzskatīja, ka Eiropa pirmkārt tas nozīmē birokrātiju. Salīdzinot ar 2010. gadu, šie rezultāti ir ievērojami pieauguši. Un apgalvojums, ka Eiropas Savienība rada pārāk lielu birokrātiju, to Eiropā atbalsta 74% respondentu. Tas ir saistīts arī ar to, ka neskaroties uz pieaugušo Eiropas eh, nozīmī tiesību aktu izstrādē, politiskā diskusijas dalība valstīs bieži vien notiek tad, kad svarīgas pamatlēmumu pieņemšana eh, Briselē, diemžēl, ir bez īpašas uh, uzmanības pievēršanas jau pagājuši. Un tad uh, šāda akceptēšana nevar notikt, jo pārāk maz ir nacionāla līmenī darīts. Viens no uh, svarīgiem apsvērumiem, kāpēc pieauga Eiropas regulējuma apjoms daudzās jomās, ir tas, ka iekšējais tirgus eh, aizstāja, iekšējais tirgus regulējums aizstāja atsevišķos regulējumus 28 dalību valstīs. Tas eh, atvieglo eh, uzņēmumiem viņu darbību, bet iekšējā tirgus klauzula tirgu attiecībā uz tiesību un pārvaldes regulējumu dalību valstīs tiek izteikti paplašināts un aizvien vairāk jomas tiek detalizēti regulētas. Tur ir jārīkojas. Bet arī mūsu iedzīvotāju un uzņēmēju izturēšanās ļoti pretrunīgi. No vienas puses, birokrātija, kā es to tikko aprakstīju, tiek saukta kā negatīvs faktors. Bet no otras puses, tiek prasīti jaunu regulējumu izstrāde dzīves uzlabošanai. Līdz ar to tūkstošiem parlamenta deputātu 28 Eiropas Savienības parlamentos ir nepārtraukt nodarbināti ar to, lai ar jaunu regulējumu uzlabotu cilvēku dzīves. It īpaši pēc katastrofām tiek prasīts jauns regulējums, lai nākotnē kaut ko novērstu. Un regulējums finanšu tirgos Eiropā, nu jāsaka, pagātnē pārāk maz eh, tas bija. Daudzi ikdienas jautājumi. Tur es domāju, ka nav nepieciešams Eiropas regulējums vēl papildus esošajam. Un, visbeidzot, ir skaidri arī jāsaka, ka lielais jautājums saistībā ar birokrātiju ir šī miedarbība starp eh, atbildību, kas jānes pašiem, un drošību, ko nes tiesību aktu un noteikumu. It kā mēs sūdzamies par birokrātiju, bet drošībai tomēr ir prevalējoša joma. Un šī saspringtā miedarbība Kad mums būs pietiekams, eh, pietiekam drosme kaut ko neregulēt? Jo, ja mēs kaut ko neregulēsim, pēc tam izrādīsies, ā, diemžēl tas netika regulēts. Tur, manuprāt, tiešām būtu arī tāda intelektuāla diskusija pirms uh, Eh, politiskā lēma pieņemšanas eh, jāpaplašina. Pašreizējā ekonomiskā krīzē Eiropā, un mēs runājam par 28 valstīm, 10 valstis stagnācijā nonākušas, 10 ir recesijā, un tikai 8 dalību valstis uzrādījuši izaugsmi. Vai birokrātijas mazināšana var eh, dot pietiekam ieguldījumu izaugsmas radīšanai, jo pamatā Tā ir bezmaksas konjunktūras programma. Man ir septiņu gadu pieredze šajā jautājumā. Pagājušā nedēļā mēs uzklausījām ziņojumu no valsts, kas varbūt jums nesaistās ar birokrātiju, piemēram, Kipra. Mums eh, skaidroja, ko viņi dara. Un man jāsaka, Kipras projektu vadītājs informēja mūs, ka pagājušos gados 22% eh, no administratīvā sloga, eh, kas eh, veido 700 miljonus eiro, radīja 20-25% ietaupījums, atskaitīšanās pienākumu, atskaitīšanās biežums, arī čeku izmantošanu maksājumiem, kas tiks samazināti, kas Kiprā vēl ir ievērojams maksāšanas līdzeklis. Augsta līmeņa grupā priekšsarētāja kungs pirmā mandāta ietvaros 2008. un 2009. gadā, kas bija sākotnējais uzdevums. Noteicām vispirms 13 svarīgās uh, tiesību aktu jomas, kur būtu birokrātija jāmazina. 72 tiesību akti tika pārbaudīti, kas veidod aptuveni 20% no kopējiem tiesību aktiem, bet 80% e, no birokrātijas izmaksām rada kas uh, saistās ar Eiropas prasīto informācijas sniegšanu, nodrošināšanu. Tas kopā nozīmē 124 eh, miljārdus eiro. Tā ir tā summa, ko komisija prognozē. Tātad 20% no tiesību aktiem Eiropas Savienībā rada 80% no birokrātijas izmaksām, kas nozīmē 124 miljārdus eiro. Un uz šiem pamatiem grupa izstrādāja vairāk kā 300 konkrēts priekšlikums birokrātijas mazināšanai. Komisija, padome un parlaments ir jau šobrīd īstenojuši pasākumus, kas atvieglo dzīvi 23 miljoniem uzņēmumu Eiropā, kopā par 32,9 miljārdiem eiro. Līdz ar to mēs jau esam pārsnieguši 25% samazinājumu robežu man vajadzētu pusstundu vien, lai atsevišķos pasākums uzskaitītu vien, bet vissvarīgākais atvieglojums ir elektronisko rēķinu atzīšanu finanšu iestādēs par PVN aprēķinu, kas Eiropas līmenī rada ietaupījumu 18,4 miljārdus eiro. Arī mazo uzņēmumu, mikro uzņēmumu atvieglojums, neliekot viņiem piemērot uh, bilances un publicitātes prasības, kas veido 5 miljārdu eiro atvieglojumu. Otrajā mandātā, kas sākotnēji nebija paredzēts no 2010. līdz 2012. gadam, mēs sākotnēji kārtīgi paskatījāmies detalizēti Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanas situāciju dalību valstīs un no tā sastādījām brīnišķīgu brošūru. Un kaut kas, kas e, nav pietiekami bieži skaļi pateikts, nemazākā trešdaļa Eiropas noteikumu radīto birokrātijas izmaksu saistītas ar neefektīvu to īstenošu dalību valsts līmenī. Pārāk maz par to tiek runāts. Diemžēl Eiropai nerūp šī eh, lieta. Komisija tiek kritizēta, bet īstenībā tās ir dalība valsts, vai tās ir eh, federālā zemes Vācijā vai, vai cits dalība valsts. Šeit ir vesela virkne ar piemēriem, piemēram, publisko iepirkumu līgumu piešķiršanu. 77 dienas tas var prasīt Lietuvā un 241 dienu Maltā. Ja dalība valstis, īstenojot Eiropas Savienības tiesību aktus, orientētos pēc labākajiem piemēriem, pēc labākās prakses, varētu ietaupīt līdz pat 40 miljārdiem eiro birokrātijas izmaksās. Trešajā mandātā, kas turpināsies līdz 14. gada noslēgumam, līdz beigsies eh, Barozo otrās komisijas pilnvars, uh, Mēs pirmo reizi uzsākam pārbaudu par to, cik efektīvi ir pārvaldes dalību valstīs un kā ir īstenot līdzšanēji birokrātijas mazināšanas pasākumu. Vācijiem varbūt vieglāk saprot, mums ir. Mēs veicam aptauju par to, kā tas dalību valstīs ir īstenots, un godā tie kolēģi, kolēģis. Uh, ir diezgan liela neziņa Eiropas komisijā. Tur īsti nav skaidrība, kā konkrētie tiesība akti tiek īstenot, tam ir jāmainās, to arī Barozu ir paziņojis. Un ar šo konkrēto darbu un šiem iznākumiem, rezultātiem, mums, eh, diemžēl, nav papildus pieejami līdzekļi, mēs visi darba apvienošanas kārtību ar to sādājam, bet uh, vismaz no savas pieredzes, un arī jūs noteikti to varat atbalstīt, sacīt, ka, kā es norādīju no pirmā eh, darba dienas, ka mans, mana darba mērķis nav viena pasākuma radīšana, bet gan radīt Brisele jaunu domāšanas veidu. Ne viss, ko var regulēt, ir arī jāregulē. Mums nav nepieciešams ekstrēmāli nodrošināties pret visu. Es vienmēr izmantoju salīdzinājumu. Var jau ar jostu nostiprināt bikses, bet jūs man sēžat pretī, ja e, jostas aplīs būtu labu, ja ir kaut kas cits, ar ko bikses turēt. Un te mēs varam turpināt šo salīdzinājumu vēl un vēl. Ehm, bet šeit bieži vien tiesību aktu jomā ir runa par pat trīskārtēji um, drošinājumu. Tas mums ir Eiropieši geregelt werden, oder wie heißt das? Katrā ziņā nav nepieciešams regulējums absolūti visam par to, kā pica neopolitāna ir jāizskatās, ka tai jābūt 0,4 cm biežos, 0,4 cm biezumā 35 cm eh, platu radiusā, diametrā drīzāk tad, jo tad viņu vairs nevar saukt par picu neapolitāna. Nu, tas ir tieši tas, kas uh, samudžina šo brīnišķīgo Eiropas Savienības ideju, un tur tieši vajadzētu rīkoties, dāmas un kungi. Tāpēc man ir prieks, ka kā es sapratu, Strasbūrā jūs uzklausījāt Barozu uzrunu par situāciju Eiropas Savienībā, un kas bija tas interesantais priekš manis, nu, runa bija laba, bet neviens jau sajūsmā neleca no savām vietām augšā, bet viena svarīga lieta tur bija pieminēta - Eiropas politikas virziena maiņa, kas tika pieteikta. Desmit gadiem ilgi tas bija pats par sevi saprotams Eiropas Savienībā, ka viss, ko var Eiropas līmenī regulēt, nāks par labu Eiropas Savienībai, katra regula, katra direktīva ir laba lieta. Tāda bieži vien bija pieeja. Tā bija, tā teikt, manai metode. Tā ir pagātne, kā es saprotu. Jo pagājušā gada 2. oktobrī komisijas priekšsēdētājs Barozo iepazīstināja refit programmu, kur ir uzskaitīta vesela virkne punktu, kuru prasa gan viņš, gan arī es. Eiropas eh, komisija sākusi izmeklēt Eiropas tiesību aktu kopumu un nosaka katrai politikas jomai, kurus eh, normatīvos aktus tā vēlas vienkāršot. Un Eiropas komisija beidzot ierosina arī neregulēt atsevišķu jomas. Šur, piemēram, augsnes aizsardzības e, direktīva 2006. gads, bet, bet tagad ir 2014. gads. Nu jā, tur, tur būtu kaut kas jādara. Beidzot, komisija sāk arī noraidīt e, tiesību aktu izstrādes regulējumu, tad priekšlikums, piemēram, uh, Eh, frizieru darba regulējumu. Tas nav politisks uzdevums. Eiropas komisija beidzot skatīsies precīzāk, kā konkrēti tiek īstenot tiesību aktu dalību valstīs. Tas ir jauns uzsvars, un tieši to ar īstenošanas eh, ziņojumu mēs arī vēlējāmies panākt. Es tikai citēju komisiju 74% no Eiropas iedzīvotājiem uzskata, ka Eiropas Savienība rada pārāk lielu birokrātiju. Tas tiešām ir Barozo citāts. Eiropas Savienībā ir spēcīgi jārīkojas svarīgos lauta, jautājumos un mazajos jāturas. Tas bieži vien ir sacīts, bet tagad tiks īstenots. Un tik tiešām pirmo reizi Eiropas iedzīvotāju uzskats tiek izmantots kā pamatojums birokrātijas mazināšanai. Tas ir kvantu lēciens un lielisks iespējas Eiropas Savienībai. Un to aizstāv arī jaunais komisijas priekšsēdētājs. Vienalga, vai tas būs Šulcs vai Junkers. Viņš no tā nevarēs atteikties. Es jau dzirdu, ko viņi saka. Mm, sola visu brīnišķīgo, gan Junkers, gan Šulcs, kas eh, aktīvi runā par šo tematu. Un tā es to darīt ja viņi tiks ievēlēti. Nu, tā viņi vismaz šobrīd paziņo. Manu septiņu gadu pieredzes laikā šajā matā un 25 gadus politiskajā vidē esmu izdarījis secinājums. Komisijas priekšsēdētāji 2. oktobra uzrunas pra, idejas par pārvaldes uzlabošanu ir jāņem vērā. Tas izzīmē, ka pašreizējā situācija Eiropā nav pareiza. Ja birokrātiskā sloga saistībā ar jaunu tiesības aktu izstrādi komisijā, parlamentā un padomē ir bez īpašas lomas vai vismaz bez svarīgas lomas, tad nav svarīgi to risināt, bet tikai tad, ja parlamentā pirms attiecīgās normas pieņemšanas, debatējot par to, ko, kā tas īsti darbosies, kādas tam būs sekas, um, tikai tad, ja tam ir pienācīga loma. Jo Vācijas parlaments par šo tematu diezgan maz izsakās. Un es nezinu nevienu parlamentu, kurš ļoti intensīvi ar to darbotos. Un tāpēc, dāmas un kungi, teikšu tā, ka parlaments šobrīd ir izdarījis tādu cenu vai izmaksu drīzāk apsakošanu. Tas absolūti nenotiek padomē, kurā nakts kompromisu kārtas rada vislielāko ietekmi. Un pēc Eiropas vēlēšanām jāsako nākamajam solim. Visām trim Eiropas Savienības iestādēm ir jānodrošina tas, ka turpmāk, izstrādājot tiesību aktu, ir birokrātiskā pārbauda. Un es atzinīgi vērtēju to, ka Eiropas parlaments to jau izsenis prasa. Arī daudz, daudz cilvēki uzskata, ka esmu tāds kā ombuds birokrātiskajos jautājumos, un esmu pēdējos gados simtiem dažādu komentāru. Nu, jūs to arī saņemat, bet eh, man tas eh, arī tiek sūtīts ne tikai no biedrībām, uzņēmumiem, bet arī no daudzām privātpersonām. Mēs esam pārbaudījuši visus šos uh, sūtījumus, un tur, kur tiek runāts par tādu vispārīgu problēmu, Mēs esam tos iekļāvuši arī grupas atzinumā un aicinājuši komisiju rīkoties. Piemēram, kāds Vācijas pilsonis, kurš šobrīd dzīvo Spānijā, informēja mani, rakstot uz vēstules trim lapspusēm, cik sarežģīti bija viņam Vācijā uh, eh, reģistrētu automašīnu pārreģistrēt Spānijā. Mēs konstatējām, ka katru gadu iedzīvotāju un uzņēmumu 3,5 miljonus transporta līdzekļu pārved uz citu dalību valsti. Un tur tie tiek pārreģistrēti pēc attiecīgās valsts nacionālajām prasībām. Nu, pēc mūsu iniciatīvas turpmāk eh, reģistrācija vienā dalību valstī nozīmē reģistrāciju jebkurā dalību valstī. Tad mums vai nu ir Eiropas Savienība vai nav vispār. Un komisija to arī tagad ir stingri ir ierosinājusi. Šodien tas ir ļoti svarīgi, ka ir šādi uzlabojumi iespējas. Varētu arī iedomāties, ka komisija šajā jomā noteiks arī kādu atbildīgo. Es tas negribu, negribu būt, bet varbūt, ka būs kāds deputāts, kurš ir eh, ar labiem sakariem Eiropas iestādēs un var izdarīt e, pienācīgu spiedienu birokrātijas mazināšanas virzienā. Dāmas un kungi, godātie kolēģi, birokrātijas mazināšanai ir nepieciešams noteikt saistošu mērķi, jo savādāk e, tas īsti nav efektīvi noticis tur, kur mēs to vēlamies, jo ir ne tikai jāmazina, bet vienlaicīgi ir kaut kas arī jāveido administrējums logam ir jākļūst ievērojami mazākam. Es atzinīgi vērtēju to, ka Eiropas parlaments to prasa jau labu laiku. Un pirms Eiropas vēlēšanām es dzirdu pastiprināti komisijas vēlmi rīkoties šajā jomā. Trīs iestādes, trīs Eiropas Savienības iestādes, tātad parlaments, komisija, padome, uh, Kāpēc nevarētu sagatavot kopīgu sev saistošu apņemšanos pirms vēlēšanām, uz ko cilvēku varētu paļauties? Un godātie kungi, tās dāmas, jārīkojas ir ātrāk Eiropā. Pirms nepilniem diviem mēnešiem parlaments beidzot atbrīvot mazos uzņēmumus no tahometru iebūvēšanas, ja viņi tikai 100 km radiusā darbojās. So, pagājuši jau pieci gadi, kad mēs šo priekšlikumu apbalvojām Eiropas līmeņa konkursā par priekšlikumiem birokrātijas mazināšanai. Un Eiropas līmenī tas arī netika tālāk akceptēts. Briselē nav pietiekama kompetence dažos lielos jautājumos un pārāk liela kompetence reģionālā un vietējā līmenī kaut ko regulēt. Nīderlandē pagājušā gada jūnijā jau ar subsidētāts sārakstu izplatīja svarīgus priekšlikumus, mazinot Eiropas Savienības kompetences, īstenot, piemēram, tajās eh, dosjē, kur eh, balsot uz subsidētas principu, dalību valsts iebilst padomē, izmantojot veto tiesības, neļaujot īstenot šos pasākumus un liekot komisijai atteikties no priekšlikumiem konkrētajā jomā. Tas ir Nīderlandē. Britiem tā sauktajā Kamerona ziņojumā, viņi iet vēl tālāk, deregulējot uh, Margaretas Tečers virzienā. Eiropas standarti, piemēram, darba tiesībās, šis normas tiktu likvidētas, kas noteikti novedīs pie svarīgām diskusijām. Deivids Kamerons jau ir informējis padomi par vēlmi diskutēt par šiem jautājumiem. Jūs jau zināt, kāda ir situācija referendums, kas 2017. gadā ir apvienotā karalistē plānots par dalību Eiropas Savienībā. Tātad tas, kas man ir svarīgi, viedais regulējums. Esmu pārliecināts, ka jaunais komisijas uzsvars uz viedu regulēšanu ir kvantu lēciens un atslēga nākotnē. Mūsu sarežģītajā pasaulē mm. mēs nevaram atgriezties eh, deregulēšanas laikos, kā Margaret Thatcher to savulaik darīja. Tas nedarbosies. Ja regulējums ir nepieciešams un ir nepieciešams, tad tas ir jādara ar pēc iespējas mazāku slogu. Līdz ar to es atbalstu izteikti atbalstu šo jauno pieeju, un esmu pārliecināts, ka jaunā komisija turpinās šo uzsākto ceļu, cerams, to darīs vēl ambiciozāk nekā iepriekš. Katrā ziņā aprīlī un maijā līdz vēlēšanām šis temats saņems daudz lielāku uzmanību, un arī tas, ko cilvēks sagaida, dažreiz pārspīlēti, ir daudz augstāk nekā tas bija pirms 5, 10, 15, 20 gadiem. Un arī diskusijas ir īpaši apvienotā karalistē un Nīderlandē, bet arī citās dalību valstīs parāda to, ka ne katru problēmu Eiropā ir nepieciešams risināt Eiropas līmenī, kā pica neapolitāna nav Eiropas mēroga problēma, tas man nu jāsaka ir. Līdzsvars starp subsidiaritāti un iekšējo tirgu, šis līdzsvars ir jāatjauno Ceļš uz Briseli starp dalību valstīm Briseli nevar būt vienvirziena ceļš. Un es ceru, ka arī nākamajos piecos gados tiks darīts daudz kas vairāk šai jomā, jo ja tas netiks darīts, tad Eiropas akceptēšana, no kā mēs visi esam atkarīgi, jo tā ir fascinējoša ideja jo tad tas tiek aptumšots milzīgi. Paldies par uzmanību! Well, thank you very much indeed, Dr. Stoiber, for an extreme... Liels paldies, eh, Štāber kungs, par šo visaptvarošo izklāstu par paveikto darbu. Kā jau es teicu sākumā, jūs uh, Mēs šajā komitejā noteikti esam panākuši zinām progresu, cenšoties samazināt uh, birokrātisko slogu. Viens no punktiem, ko jūs pieminējāt, bija saistīts ar šo te automašīnu uh, pārvešanu citu dalībvalstu un uh, to pāreģistrēšanu. Es vēlējos vien norādīt uz to, ka te problēmas rāda ne tikai komisija, bet dalībvalstu uh, valdības satrauc šis priekšlikums, un uh, tās ir atteikušās uh, runāt par šiem jautājumiem un vienkārši nevēlas zaudēt ieņēmums no nodokļiem. To es vēlējos tomēr pateikt, jo es esmu. Es esmu nosūtījis vēstuli dalībvalstīm par, um, ar zinām, sūdzību ja eh, šī reakcija būtu bijusi zinām jau pirms mēs sākām sarunas par šo priekšlikumu, mēs būtu ietaupījuši laiku. Un nākamreiz, eh, kad tiksimies ar eh, padomus pārstāvjiem, varbūt vajadzētu darīt viņiem zinām, ka mēs esam vīlušies. Tagad vārds deputātiem. Manā sarakstā ir seši deputāti. Es domāju, ka mēs uzklausīsim visus jautājumus. Kosušņik kungs, Švāb kungs, Stailers kundze, Vailers kundze, Rūls kundze, Kreutzmann kungs. Uh, un uh, eh, Korēra de Kampus kungs. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Šķiet, ka esmu piefiksējis visus. Nē, vairāk neviens nevēlas izteikties. Nu, tad mums uh, ir pārstāvēts viss politiskās partijas un uh, vārds pirmajam runātājam. Liels paldies, uh, Štoiberkungs, mēs tikāmies 2009. un 2010. gadā. Es pārstāvu Čehiju. Jūs savā uzrunā informējāt mūs par to, ka jūs veltat šim darbam divas eh, dienas nedēļā, bet ir eh, kāda organizācija arī Čehijā, kas strādā pie šiem jautājumiem, kas ir saistīti ar administratīvo slogu. Tātad mēs lieliski zinām, kāpēc mēs veltam savu laiku darbam pie birokrātijas mazināšanas, jo ir laba birokrātija un slikta um, birokrātija. Mums ir nepieciešama tāda birokrātija, kas veiksmīgi darbojas. Un es vēlētos uzdot jums sekojuši jautājumu. Mēs uh, abi lieliski zinām arī, ka svarīgi ir, kas ir šīs administrācijas galvgalā uh, kam ir mandāts, kam ir vara. Vai jums nešķiet, ka um, diskusijas komisijā pēdējo gadu laikā ir ievirzījušās citā gultnē? Mēs vairāk kārt esam uzklausījuši Barozu kungu, kas die, ir bijis diezgan entuziastiski noskaņots uh, cīņai pret birokrātiju, bet pēdējo gadu laikā, pēdējo divu, trīs gadu laikā tas eh, viss it kā ir norimies un parādās arvien jauna birokrātija. Tāpēc man būtu jautājums, vai jaunajai komisijai nevajadzētu censties vērsties pret birokrātiju eh, visa vi, sasaukuma laikā, ne tikai pašā sākumā. Paldies, Švābkungs! Paldies, priekšsēdētāji eh, Švābkungs! Man te, jāsaka jums liels paldies, ka jūs atkal esat ieradušies šeit, mūsu komitejā. Četri gadi ir pagājuši kopš iepriekšējās reizes. Un visa kritika, kas tiek veltīta birokrātē, mums arī jārada zināms cerības, ka tās lietas, kas iet nepareizā virzienā, tomēr mainīsies. Un man labi likās, ka tas, ka jūs skaidri parādījāt, kā jūs nonācāt pie šī secinājuma, ka 25% uh, no birokrātijas uzņēmumiem jau ir mazināti, tas ir ļoti labi. Uh, Un uzņēmumi paši to bieži vien nespēja kon eh, konstatēt, bet priekšvēlēšana kampaņā ir svarīgi to zināt. Birokrātijas mazināšanai beidzot ir arī politiska dimensija, un, kā jūs to sacījāt, no visām politiskajām partijām tas ir atbalstīts. Šo pēcpusdienu mēs jau, eh, kā sacīts, eh, balsosim arī par Korēta kampus, par muitus tarifiem Mums bija iespēja pārunāt eh, dažādas problēmas, rast risinājumus. Pats eh, jūs, eh, kā pieminējāt, iekšējā tirgus pārvaldības ziņojumu, Banija sagatavoto, mēs panācām vienošanos, ka, ka ir jāliek lielāks uzsvars uz Eiropas Savienības tiesību normu īstenošanu. Un, jūsu ziņojums par to, ka Eiropa var sasniegt labāks rezultāts, tas, ka mm, Vācija jau gadiem ilgi eh, līdzīgi kā citas dalību valstis eh, vaino Briselu, bet bieži vien paši dalību valsts ir vainīgs. Jo bieži vien mūs padara par vainīgiem eh, jautājumus, kur mēs absolūti neesam vainīgi. Tāpēc, ja atļausiet, es to Vācijā arī atsaucoties uz jums, skaidri sacīšu priekšsēdētājs jau sacīja par eh, auto reģistrāciju. Bet eh, eh, vēlos pateikt, ka esam, esmu pats no reģiona Vācijā, kas ir robežojas ar Šveici. Šobrīd jau ir situācija tāda, ka no Vācijas piegādāt picu uz Šveici, jo Šveices iedzīvotāji saka, ka tas neatbilstot Šveices prasībām. Un ja mums izdosies no pīcu piegādāt no Vācijas uz Franciju, eh, pat ja šīs normas ir eh, kaitinošas, bet redzu, Šveici mēs vairs nevaram. Normas, kas eh, rada prasības, nav gluži pielīdzināmas birokrātais, un tad mums atkal jāmēģina automašīnu reģistrācija, kur dalībvalsts iebilst pret vienkāršošanu nodokļu ieņēmumu dēļ, Ir nepieciešams gan eh, viedais regulējums, gan viedā deregulācija. Un tad iedzīvotāji varēs izmantot maksimumu no tā, ko Eiropa viņiem var piedāvāt. Paldies. About... Jā, mēs šodien nozinām diezgan daudz jaunu lietu par iekšējā tirgus funkcionēšanu. Štailers kundze nākamā. Paldies priekšsēdētāju un paldies Štāver kungam par ārkārtīgi interesanto prezentāciju. Es e, priecājos par to, ka jūs runājāt par administratīvā sloga definēšanu, jo kā Leiboras partijas pārstāv, e, es varu teikt, ka bieži vien runājot par administratīvo slogu, e, runiet par lietām, kurām mēs iebilstam, bet ir dažādi veidi, kā mēs to varam definēt. Un šie 25%, tas ir ļoti satraucoši. Un tāpat arī šie elektroniskie rēķini. Tā tik tiešām ir interesanta statistika. Es domāju, ka mums tas būtu jāizmanto arī priekšvēlēšana kampaņā. Mums būtu labāk uh, jāinformē par statistikas datiem. Tālāk par uh, šo te uh, par nacionālajiem parlamentiem un ātro brīdināšanu. Es vēlētos zināt, kāda ir jūsu pieredze, lai mēs zinātu, kā rīkoties nākotnē, ne tikai sadarbojoties ar nacionālajiem parlamentiem, bet arī ar reģionālajiem uh, parlamentiem, jo es pārstāvu Skotiju. Tātad runa nav tikai par to, vai Skotijai vajadzētu vai nevajadzētu palikt eh, apvienotās karalistas sastāvā un tā tālāk un tā joprojām. Bet runājot par dalībvalstu atbildību, Hārbor kungs to pavisam skaidri pateica par šo te automašīnu pāreģistrēšanu. Kā mēs varētu izmantot PIZ sistēmu? Tātad tas tik tiešām ir komentārs vietā. Mēs Eiropas Savienībā cenšamies eh, strādāt tā, tā lai izveidotu vienu kopīgu sistēmu, nevis, eh, nevis daudz dažādas sistēmas. Mums ir nepieciešams labāk eh, izvērst šo dialogu. Un noslēgumā es vēlētos uzzināt, kāda ir jūsu organizācijas nākotne, kā jūs strādāsiet turpmāk. Es domāju, ka tas, ko jūs esat paveicis līdz šim, ir lielisks darbs, bet es gribētu zināt, kas notiks tālāk, jo jūsu darbam tik tiešām milzīgi nozīme. Paldies! Paldies, Katrīna Vēlers kundze! Thank you. Jā, guten tag auch von mir. Jā, labdien, Štoiberkungs. Jūsu īsais referāts aptvēra veselu virkni dažādu jautājumu Jūs sacījāt, ka vēlaties uh, lielo pieeju, nevis mazos piemērus, bet tieši tie mazie piemēri diskreditē Eiropu dažreiz pamatoti, citreiz nē. Un es vēlētos, uh, lai jūs to precīzāk paustu. Jo ir pāris profesionālie mēdīji, kas to mēdīna, bet ļoti daudzi, tā skaitā nopietni plašsaziņas līdzekļi, dara vienkāršāko uzraksta Eiropa ir vainīga un tā tālāk. Hesenē, ko es, es pārstāvu. Attiecībā uz privātu māju pārbaudi par ūdens necaurlaidību tiek veikts pārbaudas, jo Eiropa to prasot. Kad mēs to pārbaudījām, izrādās federālā zeme to prasīja, nevis Eiropa. Eiropa absolūti neko tādu neprasīja. Tātad Pir, pirmais, kas tiek sacīts, tālūk Eiropa prasot. Uh, varbūt, ka jūs varat to skaidrāk paust arī. IMCO komiteja varbūt nav īstā vieta jūsu aicinājumiem, jo mēs jau strādājam pie šiem jautājumiem. Koncentrēties uz pragmatisku pieeju, kā jūs no, iespējams zinat, uh, Mēs eh, tikko izlēmām, ka ir nepieciešams vienots lādētājs mobilām ierīcēm pēc entajiem gadiem diskusijās. Sīkums, bet patīkami. Vēl divas lietas. Lasīju, ka Vācijas eh, normu kontrols eh, Vācijas normu institūcija ir desmitreiz palielinājusi savu darbinieku skaitu, salīdzinot ar laiku pirms četriem gadiem. Otra lieta, jūs sacījāt, ka tā ir pragmatiska un e, saprā, veselā saprāta lieta, bet tur arī ideoloģija tomēr. Ne šajā komitejā, bet es zinu, ka, piemēram, vidas komitejā kolēģi ir cīnījušies par ekodizaina direktīvu un vairākums tā arī uh, Lēm tur arī droši vien daži konservatīvie un liberāļi, kas to atbalstīja. Mēs to nedarījām šeit, mums ir citi temati. Bet atceros no sociālo lietu komitejas, ka mēs e, strādājam pie vairākiem darba tiesību aktiem, kur par trokšņiem, e, trokšņa līmeni tika runāts. Kelly Džonija Smita bija priekšsēdētāja, ka Vācijas plašsaziņas līdzekļi uh, E, rakstīja, kāpēc Eiropa kaut ko tādu dara attiecībā uz mūziķiem un kaut ko citu. Divus gadus vēlāk, kad e, šo likumu izcenoja Bundestāgs, visi plašsaziņas līdzekļi pozitīvi vērtēja to, ka likums tika pieņemts. Tātad, kamēr tas bija no Eiropas, tas bija kaut kas slikts, bet divus gadus vēlāk, kad Bundestāgs to ir ieviesis kā likumu, tad tas viss ir pēkšņi brīnišķīgi. Tāpēc arī jums šeit vajadzētu palīdzēt neutralitāti ievērot. Komisija arī tikt uzklausīta plašsaziņas līdzekļos. Ne tikai attiecībā uz vēlēšanām, bet vispār varētu būt teikt, ka birokrātas mazināšana viena pati, nu, ar to vien nepietiks. Thank you. Thank you very much. Ms. Liels paldies, Kraucman kungs. Jā, vielen herzlichen Dank. Ich will zwei, drei. Paldies. Man ir divas, trīs piezīmes. Šiem gadiem, ko esmu pavadījis Eiropas parlamentā. Pirmkārt, mums ir pārāk daudz komisāru, jo katram komisāram ir nepieciešams savs eh, portfels, par ko viņš atbildīgs. Un tad kas jādara komisijai pirms e, nākt klājā ar priekšlikumu, respektīvi ietekmes novērtējumu, bet ja tas ir izgājis ar padomi vai e, parlamentu, tad tas nav nepieciešams. Tad jāsaka, mēs daudz ko pasliktinām ar tūkstošiem iesniegtiem grozījumiem, kas vēl detalizēti mēģina kaut ko regulēt, un pēc tam ietekme vairs nav saprotama. Un trešā piezīme, man bija tas gods ar kolēģiem Eh, piedalīties triloga sanāksmē par publisko iepirkumu līgumu piešķiršanu, aizstāvējam to, ka to var elektronis darīt, un padomes eh, pārstāvs man šokēja, sakot, ka jā, tas tiek bloķēts padomē, tur ir pārāk maz laika, un zināt, kura valsts to sacīja, tā bija Vācija, kas to bloķēja. Bet šeit ir dalība valsts kā Portugāla, kas ir daudz tālāk pavirzījusies šajā jomā. Un arī ir samazinājuši birokrātiju, ja to visu iespējams izdarīt elektroniski. To es saku eh, tikai tādēļ, ka dalība valsts vēl tā uzliek pa virsu tam, ko mēs šeit esam nolēmuši direktīvā. Dalība valsts vēl uzliek savus vēlmes virsū. Un jums taisnība, īstenošana ir vissvarīgākā. Ja man paskarītos, cik daudz birokrātija tur tiek radīta, Mēs esam mēģinājuši ir nepieciešams pārāk ilgs laiks, tas prasa pārāk daudz uh, naudas, mēs teicām maksimāli 100 eiro, tur ir uh, dažas federālas zemes, kur ir 2000 pat vajadzīgi. Tas viss tik bloķēts sarunās ar padomu, tā kā nevienmēr komisija ir vainīga, dažreiz arī parlaments, dažreiz padomu, kas daudz ko kavē. Paldies. Uh, Mrs. Rulers, next. Herr Stoiber, ich bedanke mich. Rulers kundze, jā, paldies, Stoiber kungs, par jūsu uh, uzrunu. Jums daudz, kur ir taisnība, subsiditāte noteikti ir temats, ar kuru uh, jaunais parlaments noteikti strādās, bet viedokļi ir vienmēr atšķirīgi Man bija viedokļa apmaiņa ar savu reģionu pārstāvjiem, runājām par kontrolēm. Viņi teica, ka Vācijā pārāk daudz tiek kontrolēts, bet tāpat laikā uh, sūdzējās, ka Grieķijā par maz tiek kontrolēts. Un tur jau tā lieta. Par to ir atbildīgs dalību valstis. To es viņiem arī sacīju. Un tad eh, dalību valstsam uh, eh, šīs prasības paaugstina vai nē. Man problēma ir tā, ka šīs debats par subsidiaritāti bieži vien balstās uz eh, kādām interesēm. Paskaroties precīzāk, aiz katra regulējuma tomēr ir kādas intereses. Jūs bijāt eh, ministra prezidents, manuprāt, eh, to, kad uh, bija prasības uh, veikt regulējumu ugunsdzēsības jomā. Vai tiešām mums tas Eiropas līmenī ir jādara? Ir tiešām virkne lietu, kur jāpaskatās, vai tiešām tas Eiropas līmenī nepieciešams. Jābūt godīgiem, atklātiem. Vienmēr būs kādas intereses, arī liberalizējot. Šeit parlamentā ir priekšstats, ka liberalizācija deregulē, bet ir pētījumi, kas pierāda, ka ar katru liberalizāciju tiek radīt jauns regulējums slānis, piemēram, telekomunikāciju jomā Pirms liberalizācijas bija mazāks regulējuma līmenis. Un tad to es vēlējos vienkārši pieminēt, ka uh, birokrātas mazināšana nav tik vienkārša. Mums tiešām ir jāstrādā šajā virzienā, bet ne, nevajag iedomāties, ka tas viss ir tik vienkārši. Uh, profesor Kreida Kampos. Kreida Kampos kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Cīmēž Štāver kungs. Paldies, ka jūs dalījāties iespaidos un jūs tik tiešām nācāt klajā ar ļoti visaptvarošu izklāstu, kas mums ļaus arī eh, pašiem tikt galā ar problēmām, ar kuriem mēs saskaramies. Birokrātija tomēr ir cieši saistīta ar nodokļu iekasēšanu. Un neviena valsts nevar izvairīties no birokrātijas, ja tā vēlas iekasēt nodokļus. Un jāsaka, birokrātija rodas ne tikai Briselē. Bieži vien to rāda tieši valsts, eh, cenšoties iekasēt nodokļus. Otrakārt, sistēma bieži vien ir daudz sarežģītāk, tāpēc, ka pastāv tāda kā kompromisa kultūra eh, likumdošanas procesā. Uh, Un jāsaka, mēs zināmā mērā, mērā lepojamies ar to, ka esam spējīgi vienoties par kompromisiem, jo nav eh, neviens partijas, kas būtu pārstāvēt eh, ar vairākumu. Un, protams, ka vienojoties par šiem kompromisiem, likumdošanas procedūra tiek sarežģīta un mēs attiecīgi veicinam birokrātiju. Bet tomēr es neesmu pesimistiski noskaņots. Es domāju, ka pēdējo piecu gadu laikā tas, kas ir noticis iekšējā tirgus attīstībā, ir apsveicams. Es vēlētos uh, atgādināt vien to, ko teicāt jūs pats, proti tas, ka šobrīd mums uh, regulāri tiek publiskot dati par to, kā tiek transponēta likumdošana dalībvalstīs, un uh, tas, ka mēs runājam tīri kvalitatīvi un kvantitatīvi par šo procesu, tas tomēr ir milzīgs solis uz priekšu. Tālāk par viedregulēšanu. Mēs vēlētos, lai visa likumdošana, kas attiecas uz vidas aizsardzību, bet arī uz citām politikas jomām, tiktu pakļauta šai viedregulēšanai. Tam būtu jābūt obligātam priekšnoteikumam. Bet vienlaikus šeit parlamentā mēs radām arī, mēs izstrādājām ietekmes novērtējums, un ietekmes novērtējums, ko veids komisija, nebija pietiekams, tātad mēs radījām ģenerāla direktorātu, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem. Un te pastāv arī zināms uh, konflikta risks starp abām institūcijām. Tātad birokrātija zaļ un plauks tur, kur mēs to gaidām vismazāk. Paldies! Yes. Okay. Now, Mr. Lukagal, I'm very, being very indulgent. Kirkgārd kungs, jūs varat izteikties pavisam īsi. Es esmu ļoti dāsns un dod jums uh, iespēju. Jā, paldies. Uh, arī es vēlētos pateikties uh, Štāver kungam. Es izteikšos pavisam īsi. Es atvainojos par to, ka ierados, pieteicos ar zinām nokavēšanos. Es atvainojos arī, ja šis jautājums jau izskanēja, bet man šķiet, ka Daudziem politiķiem būtu nodrošināta uh, eh, gara un veiksmīga karjera, viņi vēlēt, ja viņi īstenot vairāk birokrātijas, bet mēs tomēr eh, runājam par to, ka tie, kas vēlas mazāk uh, birokrātijas, vēlas vairāk demokrātijas. Vai jūs runājāt par šo uh, procesu? Proti, ja mēs vēlamies nodrošināt lielāku demokrātiju, mums ir nepieciešams vairāk birokrātijas, jo gluži vienkārši šis process ir. Uh, Uh, ilgāks un sarežģītāks. Tātad ir tāds kā par, paradoks, ja mēs vēlamies vairāk demokrātijas, mēs radām vairāk birokrātijas. Es vēlētos zināt, kāda ir jūsu analīze un vērtējums, vai šie abi uh, uh, principi ir pretrunā viens otram. Un šeit Eiropas parlamentā mēs cenšamies ņemt vērā visu viedokli, tāpēc arī riskējam radīt vairāk birokrātijas. Liels paldies! Uh, par šiem jautājumiem. Es došu vārdu Štoiber kungam atbildēt uz pēc iespējas vairāk jautājumiem, bet ņemot vērā to, ka laika ir maz, lūdzu. Jā, paldies. Es zinu, ka jums ir ļoti ierobežots laiks, bet šie ir ļoti svarīgi jautājumi. Varbūt jūs man ļausiet pāris minūtes vēl izmantot, eh, cik vien iespējams atbildot uz šiem jautājumiem. Pirmais. Vēlos vēlreiz visaptveroši paust savu un arī jūsu pieeja. Eiropa tā ir fascinējoša ideja. Tā ir vienreizēja pieeja, kas ir izmantot. Vienreizēja visā pasaulē. Tas man jums nav jāsaka. Un šajā milzīgajā krīzē, kas šobrīd ir Ukrainā, tas atkal aktualizējas. Ka mums ir jāsaskaņo sava rīcība, lai mums būtu vienota nostāja strīdā ar Krieviju. Eiropas vienošanās ir svarīga. Man ir prieks, ka Vācijas, Francijas, Polijas, Ungārijas ārlietu ministri kopīgi mēģina paust vienotu Eiropas nostāju pret Putinu. Tur atkal parāda, ko nozīmē Eiropa no otras puses, un tāpēc to vajadzētu arī nopietni uztvērt. Es to daru. Man nav nekāda ambīcija šajā jomā. Manā politiskā karjera jau ir man aizmugurē. Es vēlos kaut ko izdarīt Eiropai. Ideāls un vadīts, nevis politiski aprēķina dēļ, kas varbūt leģitīmi. Bet mani milzīgi sanikno tas, ka politikā neviens īsti nevar apgalvot, ka tas uz viņu neatiecās, bet eh, lai panāktu popularitāti, ka pateikšu kaut ko pret kaut ko birokrātiju, tās taču ir muļķības, vai viņiem darīt nav ko, kā kaut ko tik sīku regulēt. Katrs grib tā lēti iegūt popularitāti, un tas viss saistās ar Eiropu, un mana politiskā pieredze liecina, ka runa ir par Eiropas Savienības pamatiem. Jo tad, kad iedzīvotāji arvien vairāk izsakās šādi par Eiropiem, birokrāti, eirokrāti, birokrātija ar Eiropu tiek daudz ievērojamāk saistīta ar Eiropu, nevis ar eh, savu valsti. Neviens nesaka, Berlīnē sēž birokrāti vien, tur ir valdība, Merkeli, Kamerons, Olāns. Bet Eiropa, turpat atsevišķi jēdziens ir eirokrāti, un tas ir slikti. Tieši tādēļ politiski un arī argumentēti vēlos vērsties pret to. Man ir prieks, ka šo septiņu gadu laikā 16 reizes bija parlamentā. Pat tie, tas nebija plānots. Vairāk kārt padomē. Arī komisijā, protams, un strādāju ar komisiju. Bet es biju visās lielākās politiskajās grupās - Eiropas Tautas partija, liberāļi vai sociālisti vai sociāldemokrāti. Visur bija un neviens neiebilda. Mērķis, to atbalsta visi. Birokrātijas mazināšana ir svarīgs temats. Protams, tur ir atšķirīga pieeja par detaļām, bet es vēlos šai saistībā sacīto sekojošo. Padomājiet par pamatiem. Padomājiet par to, ka Pasaules tirniecības organizācijas e, sanāksmē Balī novembrī, diemžēl par to pārāk maz tiek runāts, uzstādīja mērķi, ka ir nepieciešams mazināt birokrātiju. Un apgalvojums ir, ka vēlas ietaupīt vienu miljārdu E, dolāru birokrātijas mazināšanā. Un tā ir vienošanās starp Āfrikas valsts, kas tur pa birokrātiju, tas ir neticami. Un tāpēc Eiropai arī tur kompleksākā pasaulē jārīkojas. Un e, vēlos Okagārdu kungam atbildēt. Birokrāti un demokrātija iet roku rokā. Es nevaru izveidot demokrātiju, ka ja nav vienlīdzības ar cilvēkiem, vi, viss ir vienlīdzīgi, viņiem ir tiesības, nu, lai valsts pret viņu izturētos vienlīdzīgi, bet to var panākt tikai tad, ja ir noteikumi. Bet šo noteikumiem ir nepieciešama efektīva pārvalda. Demokrātija bez birokrātijas nepastāv, tā ir patvaļa, bet no tā taču mēs atbrīvojāmies. Bet mēs nedrīkstam samest kopā birokrātiju un demokrātiju un tad kaut ko tur sakausēt. Jā, es zinu, ka arī pats esmu nepamatotīgi kritizējis savulaik Eiropu. Bet tas jau nav galvenais. Eiropai ir daudz lielāka atbildība, bet Eiropa, Eiropas iedzīvotāji to nezina. Eiropa gadā vairāk kā tūkstots regulu izdod. Šobrīd 1900 direktīvu ir. Tiesība akta apjoms ir milzīgs, bet Eiropas iedzīvotāji pat nezina, kā tas eh, atsevišķā un individuāli tiek īstenots. Viņi nezina šo atšķirību, Šeit tiek lēmts, jūs un komisija lemjat par tiesību aktiem. Es neminēšu konkrēts valsts, kur atsevišķi valsts nemaz neīsteno to, ko jūs nolemet. Un tad par to ir jāpadomā, kā mēs to visu varam izdarīt. Tas tā teikt bija tāds eh, visaptverošs jēdziens, un otra lieta, ko es vēlos tālāk teikt, ir par Čehiju. Jaunā komisija tā ir jākļūst politiskākai. Tā ir jākļūst politiskākai. Un es aicinu tam pievērst uzmanību. Tur nav nepieciešami tikai profesionāļi. Tur tie netrūks ģenerāla direktorātos, bet ir nepieciešami politiskie pārstāvi komisijā. Nu, es varu tikai vispārīgi prasību izvirzīt. Es saku vēlreiz jums, esmu pieredzējis. Es nezinu nevienu organizāciju, nevienu valdību visā Eiropā, kas ļauj sev tā kritizēt, neiebilstot, kā Eiropas komisija to dara. Šeit man atklāti jāsaka, es kaut ko saprotu šajā jomā, ka šādu darbu var darīt tikai tad, ja nav jālūdz atbalsts. Ja jūs tiekat nolikti, šai vietā, tā teikt, un tad ar kādu uh, normu sagatavo, ko tad neviens nesaprot. Ir jāsaka pilnīgi skaidri, tas ir jūsu rokās. Mums ir skaidra perspektīva par divi kandidāti tikai, kas uh, varētu kļūt par komisijas priekšsēdētāju. Vai nu Šulc kungs? Es neticu, es neticu. Uh, Tas būtu mans politiskais spriedums. Varbūt viens vai otrs valdības vadītājs to vēlas, varbūt arī Vācijas. Bet tas vairs neies cauri. Ir divi, divi kandidāti, un ja viens no viņiem nekļūs par priekšsarētāju, kaut arī būs vairākums, nu tad tas būs konflikts. Tas būs tiešām smagi visai Eiropai. Un es uh, vienādi vērtēju abu izredzes. T -t Politiskā pieeja. Varbūt, varbūt arī kā piemērs. Bet tālāk es eh, vēlos runāt par īstenošanu. Jaunai komisijai būs jāstrādā vēl aktīvāk pie šī jautājuma. Čehija labu darbu izdarījuši, viņiem ir uh, atsevišķa organizācija, viņi tā ir viena no retajām valstīm, kur tik tiešām nacionālā līmenī masīvā veidā tiek censt, tiek eh, mēģināts mazināt eh, birokrātiju. Man ir eh, slavas vārdi Čehijai, bet galvenais ir īstenošana. Un, un tad man jāsaka kaut ko par vilšanos jums visiem. Otrajā mandātā 74 salīdzinājumi par to, kā valstis īstenot Eiropas normas. Kurš to darīs labāk? Un man likās, ka nacionālajos parlamentos tas radīs milzu diskusijas, ka Francijas parlamentā vismaz opozīcija prasīs, kāpēc Francija tur nav pieminēta starp labākajiem. Un Vācijas Bundestāgā es gaidīju opozīciju teiks, pagaidiet, mēs atpaliekam no Igaunijas šajā jautājumā par. Uh, elektronisko iepirkumu jomā Vācija atpaliek no Portugāles, kur 75% eh, tiek elektroniski piešķirta publisko iepirkumu līgumu. Bet mums liekas, ka mēs to darām daudz labāk, redz. Es būtu gaidījis, ka nacionālajai parlamenti, opozīcija prasīs valdībai, kāpēc jūs esat 3, 4, 5, 6, 7 vietā, bet tas nenotika. Es uzskatu, ka tas bija svarīgi. Līdz šim tas bija tā, ka komisija nezināja, cik kvalificēti jūsu regulējums tiek īstenots. Komisija tas ir jādara, un tagad ar dialogu palīdzību viņi to mums ir sacījuši, ka turpmāk ir jāpārbauda ne tikai vai ir īstenots nacionāla līmenī, bet kā ir īstenots. Tas nozīmē vairāk Eiropas, vairāk kompetences Eiropai, bet tas ir absolūti nepieciešams. Tāpēc es to arī saku pilnīgi skaidri. Ja es zinu, ka laiks jums ir ierobežots, es vēl cenšos pavisam īsi pabeigt šo atbildi. Parlaments pārāk daudz kur piekāpjas padomē. Pajautājiet Van Rompējam, ko viņš dara birokrātijas mazināšanu Barozu, tad jau eh, salīdzinot ar viņu ir kā gaismas tēls. Tad parlaments kaut ko tiešām dara. Jūs arī esat piemērs pilnīgi. Um, es jau zinu, katrā samitā trīs ceturdaļas tiek runāts par birokrātijas mazināšanu, tas ir tik svarīgi un tā tālāk. Bet padome, manuprāt, Ir jāiesaista daudz stingrāk šajos pasākumos. Ir vienota pieeja komisijai, padomēji, parlamentam, neatkarīga institūcija, kas veids izvērtējumu, kāda ietekums izvērtējumu, jā, bet eh, tas jau tikai attiec uz komisiju. Un ja parlaments veids grozījums, tad vai tas vairāk tas nav ietekums novērtējums? Nē, nē, nē. Un arī padomēnē. Un tur vairāk ir jādarbojas. Un visbeidzot. Domāju, to es varu teikt par visām valstīm. Vācijai es speciāli paskatījos, cik daudz tiesiskā regulējuma ir jauni pēdējos piecos gados Vācijas iedzīvotājiem radīti. Pēdējos piecos gados Vācija. To pašu var paskatīties pa citām valstīm. Tātad piecos gados. 21 tūkstotis jaunu tiesību aktu. Un no tiem 75% nāk no Briseles. Es vēlos pateikt, ka Brisele šobrīd ir cilvēku ikdienā klāt. Viņi izlēma ar vien vairāk. Es nesaku to negatīvu. Mēs Brisele lēma daudz vairāk. Un es jau dzirdēju komisijā, Jūs zināt, mums ir 16 parlamenti, viens bundesparlaments. Viens komisārs man reiz sacīja komisijā, ka atlikušajiem 15% eh, 16 eh, parlamenti un vēl Bundesparlaments, protams, nevar salīdzināt. Es uzreiz to noraidīju, protams. Bet eh, kaut kāda patiesība tur tomēr visā tā ir. Es eh, nevarēju atbildēt varbūt uz katru individuālo jautājumu, bet es to visu esmu uzklausījis. Un jūs varbūt varat ņemt līdzi to, ko es sacīju. Būs noslēguma ziņojums 16. oktobrī ar Barozu, ar tā laika komisijas priekšsēdētāju, un tas būs īpašs pasākums un arī jaunajam komisijas priekšsēdētājam, kā tāda gala ziņojumu, novēlējumu teikšu, šis temats, ko mēs pēdējos četrus gadus darījām, bet nākamajos piecos gados tām ir jāpiešķir vēl lielāka nozīme. Tas jādara jums, un jūs varētu daudz pārliecinātāk rīkoties, jo tas, ko jūs darat Briselē, refit programma Viss tiek pārbaudīts, viss tiesību regulējums. Tiešām tiek domāts komisijā, parlamentā, daudz mazāk padomē, kā tas viss tiek īstenots, ja tas tiešām notiek visās valstīs. Ja no 28 dalību valstīm ir tikai 6 dalību valstis, kur ir neatkarīgi ietekmes novērtējumi. Anglija, Holande, Vācija, Zviedrija, Čehija - pieci. Bet citās valstīs viss ir heterogēni un visi paļaujas uz birokrātijas normām. Pārāk liels uzsvers ir uz Eiropu negatīvā ziņā, birokrātija un tā tālāk, un daudz kas mazāk eh, kā uzsvers uz nacionālo lomu birokrātijas radīšanā. Protams, jums savās organizācijās jācīnās, jādiskutē un arī jārunā sabiedrībā. Tā ir viena no sarežģītākajām lietām, jo jums redz prožektoru gaisma vienmēr spīd virsū, Eiropa. Un svarīgākās lietas, protams, netiek nemaz izgaismots, un tāpēc arī jauniešiem nav šī sajūsma par Eiropu. To mēs arī cenšamies mainīt. Paldies par uzmanību! Pardon. Well, I uh, don't... Nu ko, liels paldies jums par. Uh, Teikt, šī pēdējā reize, kad mēs varējām jūs uzaicināt uz komiteju. The, uh, occasion on the 16th of October. 6. oktobrī būs uh, gals ziņojums, un es ceru, ka tas būs tiešām arī tik uh, krāšņs, kā jūs uzstāšanās. Lai nu kā, liels jums paldies! par uh, jūsu uh, enerģiju un aizrautību. Es ceru, ka mēs turpināsim šo darbu, sadarbību nākotnē. Liels jums paldies! Bija tiešām liels prieks uz uzņemt. So, ladies and gentlemen, um... Dāmas un kungi, kā jūs redzat, tad uh, jā, šo pēcpusdienu tiešām sanāksme bija ļoti dzīvīga. Tagad sāksim balsošanu. Arī mūsu kolēģis šeit filmē. Un viņi izskatās ļoti krāšņi, kā vienmēr, ļoti fotogēniski. So, um, uh, so we will, uh, we will enjoy... Nu ko tad? Ir daži balsojumi, un tagad jāpaziņo arī, ka plenārsaids balsojums pagājušajā nedēļā. Vēlos atgādināt, ka visi likumdošanas pasākumi nu, tiks balsot elektroniski, kā tas līdz šim bija arī komitejā, taču tie būs personāla balsojumi. Līdz ar to jūs vārdi tiks arī pieregistrēti tikai vienīgi par galīgo balsojumu. Persona, persona balsojums arī tiks publicēts sanāksmes protokolā. Tas ir tikai jūsu informācijai. Priekšsēdētāji, viens jautājums. Vai tās ir uh, tiešām izmaiņas procedūrā, vai arī tas ir līdz šim vienmēr tā bijis atbilde? Nē, nekad nav bijis iepriekš šīs personāla balsojums, vienmēr bijis elektroniskais balsojums, un mēs piefiksējām vairākumu, taču šoreiz uh, būs arī šie personāla balsojumi, un arī līdz ar to protokolam tiks pievienots arī saraksts ar jūsu vārdiem, vai jūs balsojat par pret vai atturējāties balsojumā, jūs varat arī nebalsot vispār, tas viss ir jūsu ziņā, lūk, tāda informācija. Un tagad par lietu pēc būtības pirmkārt. Žutāna kungs šeit nav, mūsu ziņotājs šeit nav. Uh, arī šķiet esam jau izplatījuši koordinatoriem un deputātiem, no ka jūs tiekat aicināti apstiprināt arī izmaiņas, korigendumu uh, par uh, koncesiju līgumu slēgšanu, par žvēnkunga ziņojumu detaļās. Neizteikšos, jums ir šī informācija. Uh, Arī tehniskā grupa strādājas ar referentu un ēnu referentiem. Esam vienojušies par to, ka ir jāveic šīs izmaiņas, tās ir tehniska rakstura, lai nodrošinātu, ka visi pielikumi un citi aspekti arī tiktu uh, atbilstīgi šeit iekļaut un būtu arī atsauts. Aicinu elektroniski par šo balsot. Tātad personāla balsojums. Sākam balsot par korrigendumu. Beidzam balsot. 32 pār 1 pret pieņemts. Labi, nākamais. Tad kādam šeit nav kārtiņa. Vai jūs vēlreiz vēlaties balsot? Jūs vienkārši varat norādīt, kā esat balsojis. Jo jūs kārtiņa nestrādā. Tad jums ir varbūt jāizmanto kā cita balsošanas mašīna. Mēs piefiksēsim jūsu balsojumu rakstiski protokolā. Arī jūs, Ēnis, tādā? Vai ir vēl kādam problēma ar balsošanas kārtiņu? Jā, nu kādu laiku, laikam nav putekļi notīrīt no šīm vēlēšana mašīnītēm, balsošanas mašīnītēm. Labi. Right, we, we need to move on. Iesim tālāk. Balsosim par Par uh, eh, Krēdu Kampus ziņojumu. Lielās paralizēšanās uzturēja palīdzību šo iestāžu komisijas sadarbību plānošanu mūsu lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu. Vakardien komitejā runājām par grozījumiem. Tad, nu, es domāju, ka šeit nav nekāda liela problēma. Es domāju, ka mēs varam ķerties klāt balsošanai. Ja tam piekrīt arī ziņotājs, tad, nu, tā arī rīkosimies. Sāksim balsot. 42. par. Pret. Pieņemts.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 pret pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret pieņemts. Tālāk devītais par pret pieņemts. 50 par pret norēdīts. 10 par pret pieņemts. 51 ar mutisko grozījumu Olšmits ar jauno tekstu Vai tas ir pieņemts? Jā, labi. Tad balsosim par šo 51. par pret pieņemts. Tālāk 11. atkrīt. 12 par pret pieņemts. 13 par pret arī pieņemts. 52, 51. Pareizāk sakot, 52.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 pret pieņemts 60 par pret pieņemts 62 par pret pieņemts 15 par pret pieņemts. Tālāk 72, jo pārējie atsaukti. 72 par pret noraidīts. Kompromiss 5. par pret pieņemts. 76 par pret pieņemts. 78 par pret pieņemts. 77 par kā papildinājums par pret pieņemts. Tālāk. Sastais kompromiss par pret pieņemts. 54 par, pareizāk sakot, 84 šmits, 84 mutsko grozījumu par, pret, pieņemts. 17 atkrīt, 18 par, pret, pieņemts. 19 par, pret, pieņemts. 20 par, pret, pieņemts.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 Tad man jāpaskaidroja par 86. kas ir saistīts ar vēlākiem grozījumiem. Es paskaidrošu detaļas, ja jūs balsosiet par to. Kurš ir par 86. Kurš pret? Noraidīts, līdz ar to skaidrojums nav vajadzīgs. Labi, esam ietaupījuši nedaudz laiku. 21,87 kopā par pret pieņemts. Septītais kompromiss par pret pieņemts. Astotais kompromiss par ar 98 grozījumu kopā. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. Tas skaitā arī mūzikas grozījums, protams. Devītais kompromiss par pret pieņemts. 25 par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 pret atturas pieņemts. 102 par pret atturas pieņemts. 103, 104, 105 blokā par pret pieņemts. 106 par pret pieņemts. Pirmais par pret pieņemts. 32 kā papildus par pret pieņemts, 2 par pret pieņemts, 33 atkrīt, 3 par pret pieņemts, kompromiss 1 par pret pieņemts, 5 par pret pieņemts, 36 kā papildinājums par pret pieņemts pieņemts. 37 kā papildus, papildinājums par pret pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret pieņemts. Un tagad personāla balsojums par visu ziņojumu. Sākam balsot. Par roll call vote. Personāla balsojums. Right, we have 35. Everybody voted. Viss nobalsojuši. Pieņemts. 34 par 1 pret. Un arī personāla balsojums pievienojam protokolam. Paldies. Tagad. Nākamais mandāts iekš... ir apstiprināts. Imka komitē. Vēl viens balsojums ir palicis. Right. Ah. This is uh, before the vote we have yeah. done after. Right. Right. Um, we have one final vote this afternoon. Un vēl viens balsojums, beidzamais balsojums. Par citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transporta līdzekļu pārvietošanas vienkāršošanu vienotajā tirgu. Tātad es rakstīšu referentam, lai paskaidrotu šī balsojuma kontekstu. Bet, nu, ar vienu balsojumu vajadzētu atbalstīt 106 kompromisu grozījumus, kurus izstrādājas referencē un referenti, lai ņemtu vērā darbu, kas ir paveikti neformālajās tehniskajās sanāksmēs ar Grieķijas prezidentūru un komisiju janvārī. Padome, es nepiedalos šajās sarunās, esam lēmuši vismaz iekļaut arī visus mūsu esošos kompromisus šajā priekšlikumā, lai padome nevarētu vairs atkāpties. Uh, tad, kad uh, būs nākamais mandāts. Lūdzu, Mandars kungs. Paldies priekšsēdi. Mēs vēlamies tātad vienu balsojumu par visu šo pakotni. Bija šis formālais trialogs, visi ēnu referentē, skaitā arī referents, bija ļoti vīlušies uh, par padomi, attiecībā uz padomi, jo padomi nevēlējās vairs um, tālākas uh, sārunas, viņas pirms vēlējās ietekmes novērtējumu, uh, Un, manuprāt, to prasīja finanšu ministru, nevis satiksmes transporta ministru. Tas tiešām ir žēl, un arī Stāverkungs paziņoja, ka šis viens no 20 satraucošākajiem jautājumiem Eiropā, un ja padoma nevēlas strādāt un vest sarunas par šo par tik svarīgu jautājumu. Tas tiešām ir ļoti žēl. Es ceru, ka visi var atbalstīt šo vienoto balsojumu. Tad ir pirmā lasījuma vienošanās panākta. Un es ceru, priekšsēdētāji kungs, ka tad uh, mēs varēsim nākt klajā ar ļoti spēcīgu paziņojumu plenārsēdē aprīlī, kad mēs balsosim par šo. Mēs varētu pat arī domāt par to, ka mēs varētu arī tiešām norādīt uz to, ka padome, nu, šeit nestrādā gluži Eiropas Savienības interesēs. Šis ir tikai pirmais lasījums. Nav pirmā lasījuma vienošanās, jo padomju vienkārši pielika punktu sarunām. Šis ir pirmais lasījums. Es vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, es vēlos pateikties komisijai kas strādāja ļoti smagi, un es domāju, ka mēs bijām tiešām tuvu nonākuši pie rezultāta. Lai panāktu vienošanos pie pirmo, pirmajā lasījumā, mēs apmē, viņiem arī jau spērām soli pretim, un tiešām beigās tas bija, tā bija liela vilšanās, arī balsot par šo ziņojumu, ir jāparāda ļoti skaidri, ka parlaments tiešām vēlas iet daudz tālāk, bet padomu bremzē. Paldies! Right, okay. Labi. Vai kāds ēnu referents vēlas izteikties par šo? Oh, okay. Nē, labi. Pieperskundze. Eh, ich hätte da doch noch. Jā, nu, man būtu jautājums, es pareizi saprotu, šis ir saudabīgs uh, eh, process, un es iepriekš nezināju, ka šāds, uh, šāds process tiks piemērots. Es vēlētos zināt, kāds būs sekas tam, ko mēs šobrīd darām jo komitejā mēs iesniedzām un lēmām par ļoti labiem uh, grozījumiem. Mandars kungs ļoti labu darbu padarīs. Tagad mēs balsosim par je, vēlreiz komitejā par virkni grozījumiem, kompromisiem ar padomi. Es vēlētos zināt, ko tas nozīmē tālākai procedūrai nākamajam sasaukumam. Tad, kad atkal tiks uzsāktas sarunas ar padomi, respektīvi, tad, kad ir padomē jāpieņem lēmums vai pamats sarunu atsākšanai, būs tas, par ko mēs šobrīd nobalsosim respektīvi vai padome tiešām piekrīt, ka šie ir tie jautājumi, kas paliek un netiks apšaubīti, jeb tas vēlreiz tiks sāks no nulles. Es vēlētos skaidri zināt, ko mēs īsti te tagad darīsim un kādas bū, tam būs sekas tālākai procedūrai sarunās ar padomi. Uh, yeah. Oh, okay. uh... Menders kungs, Evelīna. Jāteic, ka mums bija izvēle vai nu balsot par rezultātiem, par ko balsojam IMCO, un lai pēc tam plenārsēdē balsot pirmajā lasījumā, Mēs uzskatījām, ka eh, kopā ar ēnu referentiem mēs vedām sarunas ar padomi, neformālajās sarunās, un teicām, ka mēs to varam pieņemt, un tad runājām ar ēnu referentiem, un domājām, ka būtu labāk brīdī, kad pieliekam punktu sarunām, parādīt, kā mēs vēlamies uh, panākt kompromisu ar padomi. Tad par tas, par ko balsosim tagad, un ēnu referentei, mēs ar ēnu referentiem runājam un vienojamies par šo nostāju. Tālāk, kas, nef kas attiec uz neformālo trialogu, tad tas uh, progresēja, un tad arī mēs uh, nostiprinājām šo parlamenta nostāju. Mēs vairs nevedām sarunas par to, par ko, ko esam jau sasnieguši. Uh, Un es ceru, ka, ja komisija arī paveiks darbu pie ietekmes novērtējumu un norādīs uz to, ka nav nekādas fiskālas ietekmes, jo tas jau ir tas galvenais jautājums, mēs ļoti skaidri to arī minam mūsu nostājā, ka mēs nevēlamies ietekmi uz nodokļu sistēmu, jo tā nav mūsu kompetence. Bet pat tad īpaši Vācijas finanšu ministrs eh, šo noraida. Uh, jo uh, viņiem vajag ļoti skaidru ieteikumus novērtējumu, bet tam būs nepieciešams seši mēneši. Varbūt komisija vēl var kaut ko piebilst šajā sakarā, bet es tiešām ceru, ka ar šo nostāju, ja ieteikumu novērtējums ir gatavs, tad arī padomu nega var pieņemt šo. Tāds ir mūsu mēģis, bet mums tiešām ir žēl. Uh, Mēs ļoti smagi pie tā strādājām, parlamentam ir ļoti skaidra nostāja, un nu, diena ir žēl, ka mēs to nevaram šajā sasaukumā noslēgt. Tad, nu, pārnesīsim šo darbu uz nākamo sasaukumu, tāda ir mūsu nostāja. Es domāju, ka padome, nu, formāli, viņi saka, nevar pieņemt, bet. bet jo īpaši arī administrācijas pārstāvi nosūtījuši četru aļu dokumentu, padomu varēja pieņemt to, ko mēs uh, piedāvājam tagad formāli tā nav vienošanās, taču nu vismaz viņi parādā neformālajā trilogā, ka viņi var atbalstīt šo, un es ceru, ka arī viņi to šādu attieksmi radīs arī pēc sešiem mēnešiem, kad gatavs būs ietekmes novērtējums. Others... Tad varbūt vēl ēna referentu valsts papildē. I think, I think Šī kompromisa, par ko esam vienojušies, ir uh, vienošanās RAN referenti. Mums ir jāatspoguļo, uh, ko mēs esam panākuši. Eh, bet šie nav kompromisi ar padomu, bet kompromisi mūsu vidū. Mums ir jāapsaka tas ļoti skaidri, jo Evelīna saka, Jā, es saprotu jūs jautājumu un bāžas, bet tad mēs dodamies plenārsēdi un jāpasaka, ka mēs vien tik, tik, tik, tik tuvi, rez, tuvi rezultātiem, un tad dalībvalsts teica, ka mums pēkšņi vajag ietekmes novērtējumu, un tad uh, mēs bijām pārsteigti par šo. Ir vienkārši jāatspoguļo situācija, kādā mēs esam. Where we're at, but it's with ourselves, it's not with the council. Sorry. Tas ir vienošanās mūsu starpā, nevis padomu. Rulārs kundze. Perhaps in a nutshell, perhaps in a nutshell. Mēs to diskutējām vēl savā starpā, un tā kā šis jautājums ir tik svarīgs, tad mēs koncentrējamies uz tām lietām, ko no mums arī sagaida, un atmetām visu lieko, un tur bija virkne lieko elementu. I think that Heidi uh, uh, want to mention my Es, vai mēs mans grūzījums ņemsim ārā, es nezinu, ko viņi gribēja tieši dom sacīt. Es varu tam piekrist. Dažkārt ir ļoti svarīgi parādīt, ka mēs atbalstām Eiropas Savienību. Tas ļoti svarīgi. Ka mums eh, šīs ir kompromiss, ko esam panākuši starp ēnu referentiem. Bet nu, es arī domāju, ka šī sajūta sarunās ar padomu bija tieši tāda pat, ka viņi pieņem tad šo regulu direktīvu, tur ir vēl debats par šo, bet priekšsēdi. Es domāju, ka būtu jādomā par ļoti spēcīgu paziņojumu plenārsēdē. Man nepatīk tāds teātris un cirks, bet, nu, dažreiz ir šie zaļie, kuri ir pārģērbušies un varbūt parlamentam vajadzētu parādīt, ka mēs nepiekrītam tā, šajā gadījumā padomas uh, attieksmei uzvedībai. Arī mēs tad nonāksim ziņās. I was going to say we should have a, a number plate laid up saying Tuan 1 on it. um, I just want to, I just want to punch. Es vēlos norādīt uz to, ka es biju pret vienu elementu šajā priekšlikumā, kas potenciāli nebūtu labs. Tad, tad šie standartizētie un krāsainie numuri. Grupa noteikti balsos pret šo priekšlikumu, nevis tādēļ, ka mēs pieņem, nepiekrītam procedūrai, bet tā kā es šodien nebalsoju, es atbalstīšu jūs nostāju morāli. Right. Okay, so... Yeah. I think we've got to be... Mums ļoti skaidri jāpasaka um, par šo kompromisu. Tātad šeit nav runa par šīm numurzīmēm. Mēs šeit nerunājam par šo numuru izvērtēšanu. Ne, mums ir jāpasaka ļoti skaidri. Es arī nevarētu atbalstīt personīgi šo, bet uh, šīs ir kompromiss. Un mēs runājam par Eiropas Savienības numurzīmēm. Paldies! Ja es piekrītu. Bet es ir minēts apsvērumu punktā. Lai nu kā, balsosim par šo personāla balsojums. Tad, nu, balsosim par atjaunināto priekšlikumu. Personāla balsojums, šī būs mums galvnostāja pirm, par pirmo lasējumu. Sākam balsot! Uh, we have to do a roll call vote. Has everybody voted? All right, okay. The vote is closed. Beidzam balsot pieņemts. 27 par 4 pret. Ok, thank you. Labi, liels jums paldies. Tagad beidzamais likumdošanas priekšlikums, pie kura vēl strādājam, kur Kamikundze ir uh, referente. The presentation from the Commission on this proposal. So could I ask you... That... Būs arī komisijas priekšlikums, prezentācija par priekšlikumu. Par um, uh, tiesniecības noslēpumiem. Un koordinātori tiekamies bez desmit piecos, esam nedaudz iekavējuši, bet ir būs vēl koordinātori sanāksme pēc tam, kad būsim izskatījuši šo darbkārtības punktu. Now, um, I just want to see who is going to lead for the Commission. Is that Is that Mrs. Es vēlētos tikai zināt, kurš no komisijas pārstāvjiem Fernandes kungs ir klāt. Fernandes kungs. You're down here as Ms. I'm sorry about that. I was right. Jūs šeit sarakstā esat kā kundze, es atvainojos par to. Make a short presentation to us about the proposal, I think. Jūs tātad mūs īsumā iepazīstināsiet ar šo priekšlikumu, bet es vēlētos uzaicināt komikuns, kas sagatavo atzinumu juridisko lietu komitejai. Lūdzu arī klusumzālē. Tātad, lai tikai mūs informētu par to, cik tālu Mēs esam tikuši, cik tālu ir tikusi eh, tieslietu komiteja. Sī, grazie. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es mēģināšu izteikties pēc, izteikties pēc iespējas īsāk, lai tādējādi varētu atgūt iekavēto laiku. Par spīti tam, ka um, tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas, es sāku strādāt uh, nekavējoties pie šī jautājuma, es, es zināju, ka Itālijā jau ir zināma aizsardzība komerces noslēpumiem. Likās, ka dīvaini, ka nepieciešama papildus likumdošana vēl šajā jomā. Taču savā ziņā tiešām uh, es. Uh, redzēja, ka tas nav tā visās dalībvalstīs. Itālijā ir viena no retiem Eiropas valstīm, kas paredz specifikas noteikumus uh, komerc noslēpumiem. Līdz ar to esmu īpaši pārsteigta par šo situāciju, priekšstādāju pie šī jautājuma. Pateicos komisijai par šo priekšlikumu, bez šī uh, mēs noteikti nerunātu par Innovation Union. Tātad netiek paredzēta šī aizsardzība, jā. Ja Eh, šī likumdošana tik ļoti atšķiras. Eh, inovācijai ir ekonomikas pīlāri. Ja mēs vēlamies būt konkurētspējīgi, ilgspējīgi globālā līmenī, un kā to norāda arī šis priekšlikums, uh, definīcijas, ka tiek ņemts arī no trips nolīgumiem, no starptautiskiem tirzniecības nolīgumiem. Izvedot šo priekšlikumu, es arī iedomājos mazos vidējos uzņēmums, arī mikro uzņēmums, kuriem idejas ir konkurences pamats. Iedomājieties, kas notiek, ja kāda kū. Uh, ja tiek uh, šī ideja izplatīta vēlāk, to var ļaunprātīgi izmantot. Mēs nevaram šeit runāt par iekšējo tirgu. E, ehm, Parlero pipiano, mi scuso. Lasīšu lēnāk. Mēs nevaram šeit runāt par iekšējo tirgu, ja noteikumi ir tik ļoti atšķirīgi. Es nevar, nevaru pat iedomāties, cik maksātu un arī no laika, resursu viedokļa uh, visi uh, viss šī ļaunprātīgā ideja izmantošana vai arī, piemēram, ideja, kurai vēl nav patents, ka tā arī tiek ļaunprātīgi izmantot. Uh, Tas nav sāprātīgi, ka dalība valstis neparedz aizsardzību. Šī direktīva ir nepieciešams juridisks instruments. Tas ir ļoti svarīgs, jo šeit mēs izvēlamies preventīvu un nevis sodošu pieeju. Lai nove izveidot šo uzticību iekšējā tirgu, es uzskatu, ka ir nepieciešams veikt daži nelieli pielāgojumi un te iedziļināšos priekšlikumu detaļās. Atcaucos uz līdzsveru starp no vienas puses noslēpuma turētājiem un no otru puse, kas attiecas uz informācijas izplatību, leģitīmo interešu aizsardzība, kā arī mm, ne jums aizstoši pienākumi. Tāpat kā lingvistiski jautājumi, jo īpaši, kad mēs runājām par parasto pamati informāciju. Uh, Juridiskā informācija dažādās valstīs var nozīmēt dažādas lietas. Tajā pat laikā ir jāpadziļina debātes par to, ka Tātad, kad stāsies spēkā šī direktīva, lai, dalība, lai uzņēmumi varētu sagatavoties, bet pārākie ja gāri termiņi arī varētu nudrīt kaitēm noslēgumā, arī iepazinos ar datu aizsardzības pāraudzītāju ziņojumu un jāatzīst, ka jāņem vērā tekstā arī nepieciešamie pasākumi, lai varētu aizsargāt privātumtiesības. tiesības Taču, jā, visas šīs detaļas, es domāju, ka šeit mums ir darīšana ar tādu priekšlikumu, kas palīdz palielināt aizsardzību uzņēmiem, kas uh, investē zināšanās, un dalība valsts paši tad arī var paredzēt augstāks aizsardzības līmeņš. Šeit mēs runājam par priekšlikumu, kas nāk par labu uzņēmiem, tas nepieciešams, uh, tu nepieciešams īstenot tagad. Parlament tam ātri ir jāapspriež šis priekšlikums, jau tagad pateicos kolēģiem, kas e, ir sastrādājušies ar mani līdz šim. Protams, vēlos uzklausīt komisiju, pēc tam arī citus kolēģus un e, e, lejā arī ar Jurikam teicis priekšlikumu. Um, well, thank you for your introduction. Liels paldies par jūsu ievadu. Pirms mēs uzsākam diskusijas. Mums ir paredzēta sanāks 7. aprīlī. Juridisko lietu komiteja ir atbildīgā komiteja, un vai ir paredzēts sagatavot savu veidu rakstisku dokumentu vai rezolūciju? Vai jūs uzskatāt, ka mums būtu jānosūta juridisko lietu komitejai eh, šādu dokumentu? Būtu labi zināt, jo te ir eh, vairāki ēnu referenti. Tātad kāds būtu jūsu ierosinājums? Jā, Es uh, pateicos priekšsēdētāji, jā, šis ir priekšlikums, kuru es vēlēs izteikt uh, beigās, kad būtu uzklausījis arī Jānu referentus. Es domāju, ka ir svarīgi nāk lajā ar uh, vēstuli par mū, atspoguļot mūsu viedokļi, rekomendācijas būtu jānosūta tas jūri komitejai, lai varētu pātrināt arī termiņus. lai nu kā Esmu arī citu ANU referentu rokās, bet nu, tāds ir mans priekšlikums. Tātad vēstule, kas būtu jānosūta jūri komitejai, kur ļoti skaidri norādām uz svarīgajiem punktiem, kas attiec uz iekšējo tirgu un industriālo noslēpumu aizsardzību. Paldies! Um, I just want to check. Vēlos vien pārbaudīt kurš no politiskajām grupām, kur no politiskajām grupām šeit, zaļo pārstāvis, Vai ir kāds no uh, sociāldemokrātiem? For the liberals, Mr. Un no liberāļiem Mendes kungs ir šeit. Labi. Tad uzklausīsim Fernandes Sales kungu no tirgus ģenerāldirektorāta. Jūs varētu mums pavisam īsi iepazīstināt, jo mēs esam iekavējuši eh, diskusijas. Tātad lūdzu iepazīstiniet ar savu priekšlikumu, pēc tam mums varētu būt pavisam īsa diskusija. Jūs tātad esat sagatavojuši prezentāciju ar slēdiem, un kolēģi ir saņēmuši arī šo dokumentu. Jā, paldies, priekšsētājs. Centīšos izteikties pavisam īsi un runāšu tieši par tiem jautājumiem, kas ir interesanti no iekšējā tirgus perspektīvas. Uh, Vispirms tirsniecības noslēpumi ir ārkārtīgi nozīmīgi Eiropas uzņēmumiem dažādā jomā, gan konkurētspējas ziņā, gan citādi, un mēs vēlamies uzsvērt to, ko pieminēja komikundze, proti, ka uzņēmumiem ir nepieciešams sadarboties iekšējā tirgus līmenī. Bieži, bieži vien uh, šie te eh, tirsniecības no, nu, noslēpumi tiek ļaunprātīgi izmantoti, un uh, piektā daļa uzņēmuma no tā cieš. Eh, kas tad ir uh, dalībvalsts likumdošanā? Tas, ko mēs esam pamanījuši papētot šo jautājumu, uh, ir, ka juridiskā aizsardzība ir fragmentēta un tā nav pietiekama. Te labajā pusē jūs redzat nelielu aprakstu tam, kāda ir trūkumi, un te ir arī um, neliela tabula, kurā varbūt vairāk ir paskaidrots. Te ir tāda kā um, lauciņa, kas. Um, kas parāda, kurās jomās ir trūkumi, tie sarkanā krāsā. Tātad to var visu salīdzināt. Vai tas ietekmē iekšējo tirgu? Mūsu atbilde ir apstiprinoša. Vispirms, eh, lai samazinās vēlmi iesaistīties pārobežu eh, uzņēmēju darbībā, Apmēram 40% gadījumu uzņēmumi izvairās no eh, šādas uzņēmēja darbības, tāpēc, ka viņi baidās no tirzniecības noslēpuma izpaušanas, un līdz ar to nav iespējams izmantot inovatīvas idejas. Protams, arī uzņēmumu konkurētspēju tas ietekmē um, eh, tirzniecības noslēpuma likumdošanai vajadzētu nostiprināt. Um, šo jomu. Ko komisija vēlas? Mēķis ir nodrošināt labu, jurid, labāku juridisko aizsardzību, kas nodrošinātu labākus priekšnoteikums inovācijām un uzņēmumu konkurētspējas aizsardzībai. Ko mēs piedāvājam? Mēs nepiedāvājam harmonizētu krimināllikumdošanu, um, Un ja mēs balstamies tikai uz pašreizējo nacionālo likumdošanu, tad ar to vien nepietiek. Tātad doma ir um, harmonizācija um, civilikuma jomā. Juridiskais pamats ir 114. pāns līgumā. Īsumā, kas tad ir teikts direktīvā? Vispirms ir trips līguma attiecīgais uh, teksts. Un direktīvā ir definēts, kādam būtu jābūt aizsardzības aptvērumam. Tātad trijos uh, posmos vispirms, kas ir tirsniecības noslēpums, tātad tā definēšana. Otrakārt ir jādefinē, kāda rīcība ir nelikumīga. Tātad nelikumīga tirsniecības noslēpuma iegūšana vai izpaušana. Un treškārt ir tāda kā drošā osta, proti Es domāju, ka eh, komija kundze jau pieskārās šim jautājumam. Tātad zināms līdzstarps starp informācijas brīvību un no otras puses eh, tātad nodrošināt to, lai netiktu, nenotiktu nelikumīga darbība. Tālāk eh, mēs domājam arī par uh, uh, kompensācijām un risinājumiem. Uh, un tāpat arī procedurāla aizsardzība, kas ir ārkārtīgi nozīmīga tirsniecības noslēpuma jomā, jo īpaši konfidenciālitātes saglabāšana uh, tiesvedības procedūras ietvaros, jo pretējā gadījumā nav iespējams vērsties tiesā un visbeidzot aizsardzība arī nodrošinot uh, proporcionalitāti visai pakotnē kopumā. kādi ir cerētie ieguvumi? Direktīvai būtu jānodrošina labākā aizsardzība tirsniecības noslēpumiem. Te jūs redzat arī eh, viedokli, kāds ir uzņēmumu pārstāvjiem. Viņš ska, viņi skaidro, tas nodrošinātu drošāku uzņēmējdarbības vidi. Uh, Uh, labāku strīdu risināšanu, strīdu risināšanas mehānismu un arī konkurētspējas uz, palielināšanu pārobežu uzņēmējdarbības gadījumā. Un 63% uzņēmumu uzskata, ka tas būtu priekšnoteikums labākai sadarbībai inovācijas jomā. Tas novest arī pie lielākas konkurētspējas un lielākas vēlmes iesaistīties pārobežu darbībā. Vai ik viens ir par pārliecināts par manis teikto? Te, nu, ir jāsaka pavisam godīgi, visi nav pārliecināti. Noslēpumu turētāji uzņēmumi galvenokārt ir pārliecināti un viņi atbalsta komisijas priekšlikumu šajā jomā, bet vienlaikus, ja mēs izvēršam publiskās konsultācijas šajā jomā, tad sim, apmēram 150 pilsoņi teica, ka viņi nav pārliecināti dažādu iemeslu dēļ. Bet citādi uzņēmēja darbības eh, jomā, tātad uzņēmēja vidū ir skaidrs atbalsts šim priekšlikumam. Tas arī būtu viss attiecībā ar šo pavisam īso prezentāciju, un esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem, ja jums tāda būtu. Paldies! Clear. Thank you also for this. Paldies, man šķiet, ka tas bija pavisam skaidri. Paldies par slaidiem. Mēs attiecīgi esam saņēmuši visu informāciju. Kas vēlētos izteikt komentārus par nu pat dzirdēto? Engstrēmkungs. kungs. Švāba kungs, Foks kungs, Mandes kungs, vēl kāds. Un, protams, pēc tam došu vārdu arī komiju kundze. Ekstrēm kungs, jums vispirms vārds. Ir ļoti daudz uh, sakām par šo jautājumu. Manuprāt, uh, nav nepieciešams ieviest jaunas intelektā īpašuma tiesības. Mēs jau esam strādājuši bija uh, preču zīmēm. Mēs zinām, ka ļoti daudzi vēlas saglabāt šo noslēpumu. Tas viss ir saistīts ar ļoti daudziem uh, saistītiem jautājumiem. Tas ir diezgan plašs priekšlikums. Nu, godīgi sakot, es domāju, šis priekšlikums nāk par vēlu. Nav nekādas eh, jēgas šajā komitejā mūsu sasaukumā runāt par šo, viedokli, par šo jautājumu, jo neatkarīgi no tā, kāds ir mūsu viedoklis, nav nekādas garantijas tam, ka nākamajam parlamentam būs līdzīgs domas. Es domāju, ka tā ir tikai laika tērēšana, sagatavot šādu te atzinumu. Atstāsim to labāk nākamā sasaukuma ziņā. Tāds būtu mans priekšlikums. Paldies! Jā, Fīdaka Fozicina. Švābkungs, jā, paldies priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka tas, ko komikundze šeit prezentēja, ja tiešām ir pamatoti un man uh, atliek tikai piekrist, tāpēc es vēlētos viņu atbalstīt. Šādai vienādošanai tiesību jomā kas Eiropas uh, Savienības dalībvalstis attiecībās uz kom, attiecībā uz komerci eh, noslēpumu. Man varbūt arī uzreiz jāsaka, ka komisijas priekšlikums jau piedāvā labu līdzsvaru. Jā, dažās vietās šis tas ir jāpieslīpē. Arī vēstule, ko komija kundze sagatavoja. Atsevišķas definīcijas ir nepieciešams precizēt, lai te nebūtu pārāk plašs definējums Un tad skaidri jāpasaka, kas tur ir ietverts. Tad tālāk arī jāskatās, kas ir uzņēmumiem no tiesiskā aspekta jādara, lai nepieļautu komercnoslēpumu zādzību. Un tad attiecībā uz to, ko Engstromkungs tikko sacīja, pamatā direktīvai nevajadzētu uh, nekādā veidā ierobežot eh, vai eh, tos darba ņēmējus, kas maina darba devēju, pārējot uz citu nu, uzņēmumu te pašā nozarē, liekot viņiem kaut ko deklarēt no zinātā. Un, protams, jānodrošina ka pie, pierādījumu pienākumam jābūt uzņēmumu pusē. Un es domāju, ka tas varētu, varētu risināt šo problēmu. Man, protams, būtu jāpapēc šī situācija detalizēt. Tālāk vēl jautājums saistībā ar to, kādā veidā un kādos apstākļos komerc noslēpumi varētu tikt eh, zināmā veidā nošķirti, nepieļaujot tālāk zinātnisko izpēti. Šeit neiet runa par jauno ekonomiku, bet par vecās ekonomikas tēmu. Es zinu, kā man jāpieskrūvē konkrēts skrūvis, kādā iekārtai, un tas ir mans zināšanas, ko es nododu tālāk un informēja viņus par to, ka tas ir komerc noslēpums. Viņi savukārt apstiprina, ka viņi aktīvā veidā nepārdos šīs zināšanas konkurentiem, bet tāpat laikā nav absolūti teikts, ka zinātniskais progress konkrētās e, aparātu būves jomā e, nekādi neizslēdz to, ka Eh, citi uzņēmumi, konkurenti varētu paši ar saviem pētījumiem nonākt pie līdzīgām zināšanām. Un eh, neesam tik tālu savā nostājā viens no otru, bet jautājums ir par to, vai tie, kas, eh, tie noteikumi, kas jau ir spēkā dalību valstīs, kur visās dalību valstīs, protams, ir, bet ir zināmās aspektus atšķirīgi, vai tos nevajadzētu apkopot visā Eiropas Savienībā, lai tādā gadījumā kā Bulgārijā, uh, kur Ķīnas uzņēmums, un es nevēlos īpaši izcelt kādu valsti, bet eh, tas tikai piemērs, Ķīnas uzņēmums ar Francijas uzņēmumu nozaktu informāciju, uzbūvējuši atkritumu dedzināšanas iekārtu, kas vēl saņēma atbalstu no Eiropas Savienības eh, līdzekļiem. Šis eh, atbalsts gan ir šobrīd apturēts, bet Bulgārijā nespēja sodīt par komerc noslēpumu zakšanu, kaut kādā veidā sasaistot to ar publiskā iepirkuma piešķiršanu. Un tur jau, manuprāt, tieši ir tā problēma, ja Eiropā zaktu inovāciju izmantošana netiek sodīta, un to var izmantot uh, citā valstī. Šāda situācija ir jārisina esošo noteikumu vienādošana, manuprāt, ir pareiza ideja. Neskatoties uz Engstrom kungu iebildumiem, es tomēr atbalstītu šo ideju arī Eiropas Tautas partijas vārdā, lai mēs sagatavotu savā sasaukumā vēl šo vēstuli, ko sūtīt eh, vadošai komitejai. Protams, ka nākamais sasaukums eh, nebūs eh, spiests to ievērot, bet mēs zināms norādes viņam, eh, dažiem zinām savu nostāju, tāpēc šo ideju par vēstuli atbalstu viennozīmīgi. Un vēlos eh, runāt, diskutēt par šo tematu, jo mēs vēlamies, protams, tādu priekšlikumu, kas atbilstu mūsu eh, šodienas viesu sacītājiem par to, lai nebūtu radīta pārāk liela birokrātija. Paldies! Thank you very much, Mr. Fox. Lielas paldies, Fox kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mana politiskā grupa atbalsta šo komisijas priekšlikumu, un es uh, vēlos izteikt atbalstu arī Švābas kungu teiktiem. Mums ir jānosūta vēstule paužot savu atbalstu, ka mums, mums vajadzētu skaidrot, ka mēs vēlamies um, noteiktus minimālos standartus visās dalībvalstīs, lai tirsniecības noslēpumi tiktu aizsargāti, un komisijas dokumentā ir teikts, ka tas palīdzēs, tas veicinās izaugsmu un arī palīdzēs uzņemtē darbībai. Varbūt daži uh, komentāri attiecībā uz piesardzību. Daži runāja par komerc noslēpumu, kā par sasaistot to ar intelektuālā īpašuma uh, aizsardzību. Uh, bet intelektuālā īpašuma uh, tiesības un preču zīmes, tas ir kas cits. Tātad te tā ir jāsaprot, ka runa ir par publiski reģistrētiem, uh, reģistrētām preču zīmēm. Tās ir publiskots un ir pateikts, kas tiek aizsargāts, bet kas attiec uz uh, Eh, komerc noslēpumu, tad tas nav izklāstīts. Te var būt runa, piemēram, par šokolādes tāfelītes sastāvu. Eh, tāpēc es vēlētos, eh, lai mēs piesardzīgāk izmantotu komerc noslēpumu, jo tas nav tas pats, kas intelektuālā īpašuma tiesības. Paldies, priekšēdā. Ņokundze. Pavisam īsi priekšsēdētāji. Man šis priekšlikums šķiet ārkārtīgi interesants, un šīs pavisam īsās debatas arī parāda, ka ir ļoti daudz, kas precizējams, un cita starpā definīcijas. Es pilnībā piekrītu Engstrēm kungam, mēs nevaram atļauties mēnesi pirms mūsu sasaukuma darbības beigām uzsākt darbu pie tik svarīgas jomas, uh, Eh, un jautājumu, kam būs nepieciešams diskusijas, izvērtēšana, un es domāju, ka tas noteikti ir jāatstāj nākamās IMCO komitejas pārziņā. Tā arī varēs pieņemt lēmumu, nesteidzoties par jautājumu, kas ir ārkārtīgi jūtīgs. Tāpēc es pilnībā piekrītu Engstrēm kungam, nevajadzētu steigties un atstāsim to nākamās komitejas eh, pārziņā, jo šis ir jautājums, kur ir nepieciešams precizējums definīcijas un patiesas debatas. Paldies! Paldies, Mandes kungs! Thank you, Chair! Paldies, priekšsēdētāji! Coca-Colas eh, sastāvs ir komerc noslēpums, eh, bet tas, ka eh, Coca-Colā ir par daudz cukuru, nav nekāds noslēpums. Nu, tas bija tikai tāds paziņojums no manas puses. Es vēlos papildināt, sakot, ka uh, Mēs eh, diezgan ilgi jau eh, strādājam pie šiem jautājumiem, un šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, bet es piekrītu, ka šobrīd ir ļoti grūti iesaistīt cilvēkus komitejā, jo visi jau ir iesaistījušies priekšvēlēšana kampaņā. Nu, iespējams, mums vajadzētu nosūtīt vēstuli, bet nakt klajā ar ziņojumu, es domāju, ka mums vairs nav pietiekam daudz laika, tāpēc es to neatbalstītu. Vēstules rakstīšana ir apsvēršanas vērts priekšlikums. Un tas ļaut mums paturēt šī jautājuma izskatīšanu šī komitejā, jo tās tik tiešām nav intelektuālā īpašuma tiesības. Te ir runa par komerc noslēpumu. Un mums būtu jārunā par šo jautājumu iekšējā tirkus komitejā. Tāds ir mans domas. Bet tagad sagatavot ziņojumu ar visiem grozījumiem, debatēm un tā tālāk, tam mums vairs nav laika, es domāju. Paldies. Uh, labi, nu es domāju, ka vairāk neviens nevēlas izteikties. Es piekrītu kolēģiem, kas teica, ka mums neizdosies paraucīties šo jautājumu padziļināt. Uh, Un arī e, jautājums par to, kam tiek uzticēts šis ziņojums, nav par labu mūsu komitejai. Es domāju, ka. Un te es vēlētos uzdot jautājumu kom komikundzei. Es domāju, ka nav nekāds jēgas šai komitejai sagatavot vēstuli, jo mēs neesam atbildīgā komiteja. Tam būtu jāga tikai tad, ja juridisko lietu komiteja ir nolēmusi kaut ko sagatavot, un, un tad mēs varētu sekot šim jautājumam nākamajā sasaukumā. Un ja tik tiešām juridisko lietu komiteja kaut ko dara, tad mums ir jānodrošina tas, ka mēs e, tiekam iesaistīti šī jautājuma izskatīšanā nākamajā sasaukumā. Mm, mēs varam arī eh, te iekļaut zināmas atrunas, ja tas ir vietā. Tāpēc es domāju, ka mums vispirms ir jāprecizē, kādi ir referenta nodomi atbildīgajā komitejā, un tad mēs varētu arī izlemt, kā mēs reaģēsim. Tātad, ja būtu iespējams noskaidrot, tas mums palīdzētu. Ah, es vēlos pateikties kolēģiem par sniegto ieguldījumu. Es visi esam viensprāts, ka nevajadzētu atvērt šie dosie ar grozījumiem diskusijām, jo laika nav. Tomēr es vēlos atgādināt, ka mēs esam parlamentārieši līdz 30. jūnijam. Viens no mūsu uzdevumiem ir arī uh, līdz strādāt līdz sasaukuma beigām un arī sniegt uh, indikācijas attiecībā uz iekšējo tirgu un uh, to, kas notic šajā sasaukumā, jo dokumenti, kurus esam apstiprinājuši, šeit es Domāju par Barņēju komisāru, par Montikunga darbu. Noteikti ir ieviesuši izmaiņas šajā sasaukumā. Manuprāt, ir jāsniedz norādes, arī vispārīgi rakstura norādes. Es nedomāju, ka tas ir lieks darbs. Nē, gluži otrā, tas būtu mantojums, kādu mēs atstātu nākamajām kompetentajām kom komitejām. Nu redzēsim, ko lems citi. Demokrātija ir vairākums. Well, um, our understanding, I mean, subsequently, because you didn't, I think you didn't actually respond to. Um, cik es saprotu, jūs neatbildējāt uz manu galveno jautājumu, bet cik es saprotu, tad sekretariāts man ir informējis, ka juridisko lietu komitejas koordinātori grasās apspriest šo jautājumu rīt no rīta, lai uh, saprastu, kā viņi rīkoties, un mans ierosinājums kā priekšsādātājiem, protams, ja jūs piekrītat, būtu, mums ir jānogad viņu lēmums. Ja viņi izlēms sagatavot darbu dokumentu, neatkarīgi no tā, kādā formā, tad mēs varētu uh, rakstīt viņiem. Un mēs varētu attiecīgi informēt arī uh, visus deputātus par to, ka tā mēs rīkosimies un kāds būs mūsu darba grafiks. Ja viņi negrasās sagatavot darba dokumentu, tad es varu piekrist uh, visiem kolēģiem, kas teica, ka uh, nebūtu prātīgi izmantot mūsu resursus tam, jo mums vairs nav laika. Ļoti labi, ka mums ir bijušas šādas atklātas diskusijas, un tagad mēs zinām, kas tad tālāk notiks. Mēs varētu runāt arī koordinātoru sanāksmē vēl par šo jautājumu. Vai te ir kādi iebildumi? Priekšētāji, jā, es piekrītu, jo rīkamies rītdien. Es nesapratu, ka koordinatoru sanāksme jūri komitejā notiks rīt, līdz ar to mums tiešām ir maz laika, lai pēc tam mēs lemtu, ja tā būtu nākamā nedēļa, mums vienkārši nav laika. Es piekrītu jūsu piedāvātājiem risinājumam, manuprāt, tas ir realistiskāks. Um... Labi. Lielas paldies par to, ka izdevās atrasināt šo jautājumu. Paldies Fernandes Salas kungam un viņa kolēģiem un tas tik tiešām bija vērtīgi, jo eh, mēs esam iepazīstināti ar šo jautājumu, un tagad nogaidīsim juridisko lietu komitejas viedokli. Līdz ar to esam noslēguši mūsu šāsdienas sanāksmi. Tagad tu, eh, turpināsim ar koordinātoru sanāksmi. Eh, šķiet, ka visi koordinātori ir ieradušies. Vēlos vien atgādināt, ka šīs komitejas pēdējā sanāksme mūsu parlamenta sasaukumā būs 7. aprīlī 2015. Un noslēgumā mums būs eh, arī um, neliela svinīga pieņemšana, kas notiks ārpus sanāksmes zāles, un ieradīsies trīs komisāri, kas eh, dalīsies viedokļos un pārdomās. Šķiet, ka Šemets kungs, Barņē kungs un vēl um, kāds komisārs. Šķiet, ka mēs runāsim arī uh, par uh, patērētāju uh, tā, šīm te rezultātu tabulām. Būtu ļoti labi, ja jūs ierastos koplā skaitā, varbūt mēs varam iekārdināt jūs ar uh, šo pieņemšanu, un varbūt tieši tāpat kā Ziemassvētku pieņemšanas laikā mēs varētu uh, Um, sagatavot arī dažas fotogrāfijas un informēt par mūsu sasniegumiem pēdējo piecu gadu laikā. Es vēlos, lai jūs to uzskatītu tik tiešām par tādu iespēju, ko nevajadzētu palaist garām. Un liels paldies visiem! Līdz ar to esam noslēguši šo sanāksmu un tagad turpināsim ar koordinātoru sanāksmu tik līdz viss būs gatavi.